Buonasera, iniziamo. Dārgie kolēģi, sāksim šodienas sēdi. Es jūs visus sirsnīgi sveicu šeit komitejas sēdē. Mums ir ļoti piepildīta darba kārtība gan šodienai, gan rītdienai. Un tādēļ bez kavēšanās mums vajadzētu sākt darbu. Sākumā es vēlos informēt jūs par to, ka vairāki deputāti ir eh, vērsušies pie manis un eh, runājuši par to, ka varbūt, ka mums vajadzētu uzdot mutisku jautājumu komisijai par 2009. Eh, 2011. gada, respektīvi 2010. gada budžeta jautājumiem. Šis dokuments vēl nav sastādīts. Nu, šis dokuments vēl ir jāparaksta komisijā. Bet ir jau zināmas bāžas par to. Rīt ar koordinatoriem mēs vienosimies. Vienosimies par to, vai mēs uzdosim šo mutisko jautājumu vai nē. Un kā jau es uzsvēru, komisija to vēl nav pilnībā pieņēmusi un seminārā mēs varbūt no Fischer Bēls kundzi dzirdēsim kādus jaunus vārdus. Viņa vēl nav paudusi savu viedokli par šo dokumentu, bet šī priekšlikuma aptvērums un sekas, kādas var būt, tās tomēr krājas mm, bažas. Ja mēs rīt koordinātoru sēdē arī konstatēsim šo pašu. Uh, noskaņu, tad varēsim arī uzdot um, šādu veidu mutisku jautājumu. Tātad. Un tagad uh, sāksim ar mūsu šodienas komitejas sēdi. Nu, uh, protams, arī ar Lisabonas līguma domām 1. decembrī tad viss aizsāksies, un tādēļ šodienas komitejas sēdi vēlos sākt ar to, ka uzsvēršu, ka uh, nozīmīgi ir lauksaimniecībai, kā Lisabons līgums stājas spēkā. To mēs esam vairāk kārt teikuši. Un, protams, ka viss šis sektors ir nozīmīgs, bet mums arī īpaši nozīmīgs ir tas, ka mēs mūsu komitejā atbildēsim tai atbildībai, kādu mums piešķir Lisabonas līgums. Ir nozīmīgi, ko mēs sakam, ko mēs darām. Uh, mums jāievēro ir tas, ka sākot no 1. decembra šī komiteja saņems tādas pašas uh, kompetences, uh, kā cita likumdošanas. Mums ir jāapzinās mūsu nozīme un jāapzinās uh, nozīme, kāda ir šiem priekšlikumiem. Mums, protams, jāatbilst jaunajai lomai. Tagad par protokoliem nākošais darba kārtības punkts. Thank you. Ja līdz sēdz beigām nebūs izteiktas nekādas pretenzijas, tad 29. Un 12, septembra un 12. oktobra protokoli būs pieņemti. Jā, labi. Tad šodienas sēdi. Vēl teikšu to, ka notiek pārraidīšana šai sēdei. Un tulkojums ir pieejams visās oficiālajās valodās. Paldies! Tulkojums saka priekšsēdētājs. Un tagad viedokļu apmaiņa ar eh, Eiropas ekonomikas apvienību, EDA. Šī apvienība rūpējas eh, par šī sektora attīstību, sadarbojas ar starptautiskām organizācijām, piemēram, izstrādājot kodus elementārijos dokumentu un tā ir reference piensaimniekiem. Šeit mēs runājam galvenokārt pār tādiem jautājumiem kā veselība, pārtiks produktu drošums un citi. Tie ir visi jautājumi, kas ir saistīti ar šiem jautājumiem. Tādēļ sveicu Werneru Bahakungu. Viņš ir piensaimnieku apvienības priekšsēdētājs un viņš runās par pēdējo attīstību visā šajā sektorā. Piensaimniecība ir ļoti nozīmīga. Un katrā gadījumā esam ļoti ieinteresēti uh, dzirdēt viņa viedokli attiecībā uz uh, cenām, uz cena, cenu attīstību pēdējām tendencēm. Lūdzu, jums vārds. Mr. Chairman, yes. Prieksēdētā kungs, godātās dāmas un kungi, Vispirmām kārtām es vēlētos pateikties par to, ka esat uzaicinājuši šodien mani runāt Eiropas piensaimnieku asociācijas vārdā un nedaudz pieminēt to, kāda ir situācija piensaimniecības nozarē Eiropas Savienībā. Kā jau jūs pieminējāt, priekšsēžu kungs, Eiropas piensaimnieku asociācija darbojas Briselē, tās pārstāvēšana ir Briselē, un mēs pārstāvam e, pārstrādātāju nozari, un mēs pārstāvam arī iestādes. Runājot par e, piena pārstrādātāju nozari, tad mūsu apgrozījums ir apmēram 120 miljārdi eiro gadā un apmēram 100 tūkstoši darbinieku strādā pienotavās un apmēram 90% no visa izslaugtā piena Eiropas Savienībā tiek pārstrādāt. Līdz ar to mēs pārstāvam ļoti būtisku piena sadaļu. Jāsaka, ka mūsu sektorā Mēs esam darbojušies jau daudzus gadsimtus un nodrošinājuši Eiropiešiem veselīgu un sabalansētu diētu jau daudzu gadsimtu gaitā. Vēl bez tam mēs esam veicinājuši arī Eiropas sociālās un ekonomiskās izaugsmas veicināšanu. Prieksēžkungs, runājot par piensēniecības 2009. gada pārskata rezultātiem, rezultātiem Komisija nāca klajā ar secinājumu, ka kopš 2008, 2009. gada vasaras situācija ir dramatiski mainījusies. Tiešām pēdējo trīs gadu laikā piensaimniecības nozarē ir novērots tādas tendences, kādas agrāk nebija. 2007. un 2008. gadā mēs pirmo reizi piedzīvojām būtisku cenu kāpumu. Tas attiecās galvenokārt uz sviestu un vājpiena pulveri. Un tas noveda pie tā, ka par pienu fermā varēja dabūt 45 eiro centus, un 2008. 2009. gadā cenas savukārt dramatiski kritās, un par pienu tā ražotājs varēja saņemt vairs tikai 25 eiro centus. Un jāsaka, ka daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs joprojām piena izlaukums ir ļoti tālu no kvotām. Jāsaka, ka šādas attīstības tendences ir ļauj mums uzdot veselu virkni jautājumu, ko darīt. Kopīgās lauksaimniecības politikas reforma 2003. gadā un veselības pārbauda noved pie tā, ka mēs pārskatām piensaimniecības sektoru darbību un secinājumi un priekšlikumi nāk gan no piena ražotāju konfederācijas puses, gan arī no ārpus Eiropas Savienības atrodošos ražotāju puses. Mēs vēlamies, lai viss ražotāji savu uzmanību galvenokārt vērstu uz tirgu. Un, kā jau iepriekš tika minēts, mums nevajadzētu izmainīt politikas pieeju piensaimniecības sektorā, uh, Tieši kā tas ir pieminēts eh, kopīgās lauksaimniecības politikas 2003. gada reformas dokumentos. Jāsaka, ka Eiropas Savienība piensaimniekiem ir vissvarīgākais tirgus gan klimatoloģisku apsvērumu, gan arī ekonomisku apsvērumu dēļ, tāpēc daudzos reģionos piensaimniecības re reforma ir silti gaidīta. Un šobrīd Eiropas Savienības piensaimnieki ir vadošie pasaulē, un mēs ceram, ka tā tas arī paliks nākotnē un turpināsies attīstīties veiksmīgs piensaimniecības sektors Eiropas Savienībā. Viens no galvenajiem raksturlielumiem piensaimniecības jomā ir tas, ka Eiropā ir pieejams ļoti liela daudzveidība no piensaimniecības produktiem bet eh, jāsaka, ka šobrīd eh, mēs eh, mēģinam piemērot arī jaunas metodas. Un jāsaka, ka gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās robežām tiek silti gaidīti dažādi piensaimniecības produkti, un tas attiecās gan uz mazām saimniecībām, gan uz lielām saimniecībām. Un, protams, ir saimniecības, kuras pārdod tikai izslaukto pienu, ir tādas, kuras pārdod jau pusfabrikātus un, eh, un eh, apstrādātus piena produktus. Ir tādas saimniecības, kuras pārdod savu produkciju tikai vietējā līmenī, ir konglomerāti, kuri darbojas starptautiskā līmenī, un līdz ar to piensaimniecības sektora tvērums ir vienkārši milzīgs. Ņemot vērā to, ka piensaimniecības nozares apjomi tikai palielinās, eh, joprojām mums ir jārunā par precēm, par precēm, kuru raksturu lielumi ir atrunāti, un mums ir jārunā arī par piensaimniecības sektoru cenu. Vēl bez tā, ka piensaimnieki ražo sviestu un piena, pude, un piena pulveri, mums ir jārunā par ģenēriskajiem sieriem un dažādiem citiem produktiem. Runājot par pienu, tad tas ir galvenais cenas komponents un apmēram 80% no visa pārdotā piena tiek atrunāts eh, izslaugtā piena cenās. Un eh, tas attiec piena cenu galvenokārt sastāda energopatēriņš un safasēšanas patēriņš. Un jāsaka, ka saimniecības, kuras neatmaksājās uzturēt, pašas par sevi ir apmirušas vai izkritušas no aprites. Būtiska pārstrādes kapacitāte tomēr notiek piensaimniecības kooperatīvos, un tā tas ir bijis daudzus gadus. Šajā sektorā mēs diez vai varēsim piemērot vienu risinājumu visām saimniecībām. Eiropas piensaimnieku asociācija uzskata, ka Eiropas Savienība nevar piemērot pilnīgi vienādas noteikums visai piensaimniecības nozarei, jo tā struktūra ir tik daudzveidīga un tās tirgotāja attiecības tik sarežģītas, ka tās diez vai var ielikt konkrētos rāmjos. Mums ir jāņem vērā apstākļi, kādos strādā individuālās piena saimniecības. Ja Eiropas Savienības iniciatīvas, piemēram, izveidot konkrētus līgumu noteikumus, izkropļos piena tirgu, tad eh, diez vai no tā iegūs piena ražotāji vai tā pārstrādātāji. Jāsaka, ka ražotāji uzskata, ka tirgus pats nosaka cenu starp ražotāju un iepirkēju, un jebkuri tiesvedības pasākumi un mēģinājumi atrunāt un noregulēt šo cenu padarīs tirgu vēl nelastīgāku. Mēs uzskatām, ka patreizējās cenas piena sektorā nosaka tirgus situācija. Un jāsaka, ka eh, piena saimniecībā iepirkuma cena ir atkarīga no veselas virknes faktoru. Un eh, tomēr šādu situāciju mēs novērojām 2007. un 2008. gadā, kad eh, pieprasījums strauji pieauga un eh, piena ražotāji pārgāja no piena pārdošanas uz jau produktu pārdošanu, un tas bija izdevīgāk. Un līdz ko cena nokritās, tad izmainījās arī tirgus struktūra. Šobrīd pierādījumi piena tirgū rāda, ka tirgus darbojas efektīvi. Un tādējādi gan piensaimniecības sektors, gan piena ražotāji ir apmierināti ar to, kas tajā notiek un mēs uzskatām, ka nevajadzētu iejaukties piena cenu tirgu, bet patiesībā vairāk vajadzētu padomāt par tirgus dalībniekiem, kā varētu tirgus dalībniekiem sniegt labākus instrumentus tirgus uzturēšanā. Komisija Nē, es atvainojos Eiropas piensaimnieku asociācija lūdza Korkas universitātei izpētīt tirgus cenu nepastāvīgumu. Un eh, līdz pat 2003. tirgum piena cenu nepastāvība bija daudz zemāka Eiropas Savienības iekšējā tirgu nekā ārpus Eiropas Savienības robežām. Un eh, pēc 2003. gada, un arī šobrīd mēs, pie, nu, mēs novērojam piena cenu svārstību apjomu palielināšanos. Patiesībā cenas svārstības tirgu ir jāveicina, un mēs tās uzskatām par veiksmīgām, ja tās ir normas robežās. Tomēr gan ārkārtīgi augstas, gan ārkārtīgi zemas iepirkuma cenas izkropļos tirgu. Strādājot šāda tirgus nepastāvīguma apstākļos, ir nepieciešami riska pārvaldības instru instrumenti. Mums ir jārunā par dažādiem apdrošināšanas produktiem un vīzijām nākotnēji bet diez vai šie instrumenti varēs ietekmēt cenu nepastāvīgumu. Toties šie instrumenti varēs padarīt situāciju drošāku tirgus dalībniekiem. Mēs uzskatām, ka tikai publiskie instrumenti var samazināt cenu nepastāvīgumu. Tāpēc Eiropas piensaimnieku asociācija ir lūgusi komisijai izstrādāt drošības pasākumu schēmu, tādai tirgus situācijai, ja cenas pēkšņi nokrītās ārkārtīgi zemu. Proti mēs runājam par sava veida fonda izveidi, vai to varētu nosaukt arī savādāk. Ja mēs vēlamies eh, piedzīvot efektīvu piensaimniecības tirgu, tad Eiropas Savienībai ir jāizveido stabilitātes politika. To jau uzrādīja 2003. gada kopīgās lauksaimniecības reformas iedīgļi. Eiropas Savienībai ir jāturpina darboties tādā pašā ceļā. Mūsu asociācijai būtiskākais risks ir tas, ka dalību valstīs ir dažādas iniciatīvas, kuras varētu novest pie piensaimniecības politikas Eiropas Savienībā sadrumstalošanas. Tas attiecās ne tikai uz piensaimniecības kopīgo tirgu Eiropas Savienībā, bet arī uz dažādiem kritērijiem, kuri, mēs uzskatām, varētu pazemināt kvalitāti. Mēs vēlamies, lai piensaimniecības sektorā valdītu tirgus orientēta attieksme, un tādējādi piensaimniecības sektors varētu augt un attīstīties. Tāpēc mēs lūdzam Eiropas komisiju īstenot tā saucamo scholastisko pieeju, un mēs vēlamies, lai visi direktorāti īstenotu adekvātu skatījumu uz tirgu. Tas attiecās arī uz lauksainiecības produktu kvalitātes politiku, par kuru mēs šodien runājam. Mēs uzskatām, ka ir jāizglīto iedzīvotāji par tiem produktiem un to augsto kvalitāti, kas tiek ražot Eiropā, jo Eiropā ir visaugstākie piensaimniecības produktu standarti. Un, protams, ka mums ir jānodrošina vienlīdzīgi spēles noteikumi visiem tirgus dalībniekiem Eiropā un jāmēģina eksportēt Eiropas kvalitatīvie produkti. Mums ir jābūt fleksibliem, bet kritēriju robežās, un, protams, jāaizpilda pilnīgi visas starptautiskās apņemšanās, kuras esam parakstījuši. Esam pārliecināti, ka Eiropas Savienības tiesību aktos ir jābūt iestrādātām normām, bet tādām normām, kuras izvairītos no tirgus kropļojumiem. Mēs iestājāmies par vienotu tirgus adekvātu darbību. Mēs iestājamies par pirmavota un izcelšanās vietas marķējumu. Bet, piemēram, piena produktos bieži vien piens tiek saliec kopā no dažādām izcelsmes vietām, bet produkts ir viens. Līdz ar to informācija, kurā mēs norādītu visas izcelsmes vietas, patērētājiem un klientam tikai nāktu par ļaunu un padarītu uh, izlasāmību neskaidrāku. Protams, par geogrāfisko izcelsmes vietu raugoties, mēs vēlamies norādīt uz produktu un ražojumu geogrāfiskās izcelsmes vielu, jo vietu, jo reģionālā izcelsmes vieta ir ārkārtīgi būtiski jautājumi. Mums šobrīd ir trīs marķējumi - PDO, PGI un TSG, un mēs vēlamies tos visus norādīt uz produkta, ja iespējams. Runājot par uzturvielu atsaucēm un e, citiem marķējumu sastāvdaļām, tad mēs tās atbalstam. Bet e, šobrīd komisija strādā pie regulas par uzturvielu un nosaukumu uzrādīšanas uz marķējuma. Runājot par veselības atsaucēm, tad šobrīd joprojām notiek diskusijas par to, kam būtu jābūt uz marķējuma. Šai regulai un arī citas regulas pierāda to, ka piensēmniecības sektoram vajadzētu piedomāt par patērētāju veselību, Priekšsēžkungs, dāmas un kura, kungi, paldies, ka jūs man ļāvāt runāt par piensaimniecības nozars sasāpējušām tēmām. Grazie, grazie, Mr. Buk. Ora apriamo la discussione. Paldies. Paldies, paldies Buk kungam. Es uh, tagad tagad uh, rosināšu sākt uh, diskusiju. Mums ir komisijas pārstāvs Rasmussen kungs. Ja viņš vēlas, viņš arī varēs izteikties, bet sākumā došu vārdu kolēģiem. Makgines lūdzu. Thank you. Um... Paldies, priekšsēdētāja kungs, un es vēlētos pateikties arī Baka kungam par Eiropas piemsaimniecību asociācijas aspektiem. Uh, Protams, ka piena cena nestabilitāte ir būtiska problēma ne tikai piena ražotājiem, bet arī pārstrādātājiem. Uh, Es vēlētos pajautāt, kā jums liekas, kāda būs situācija, kad 2015. gadā tiks atceltas piena kvotas un nebūs izstrādāt nekādi adekvāti tirgus mehānismi, kurus likt kvotu vietā, jo šobrīd it kā parādās runas, ka komisijai vajadzētu nākt klajā ar adekvātu tirgus instrumentu izveidi pēc tam, kad kvotas tiks atceltas. Uh, Tā tad varbūt jūs varētu pieminēt, kādi jūsuprāt būtu mehānismi, kurus vajadzētu ieviest pēc 2015. gada. Jūs teicāt, ka piena ražotājiem vajadzētu būt vairāk uz tirgu or, or, orientētiem. Bet eh, kā viņi to var paredzēt? Katrā ziņā piena ražotājiem, piena saimniecībām ir ļoti grūti paredzēt tātad situācijās, kad cena pienam kāpj uz augšu, viņi varbūt, piedodiet par izteicienu, iešauj paši sev kājā vai nozāģē zarus, kuras sēž, jo viņi sāk palielināt piena ražošanu, un tad, protams, cenas adekvāti krītās pēc gada vai kā. Kā jums liekas, kas notiks, ja tirgū darbosies tikai un vienīgi privātie tirgus mehānismi, vai arī vajadzētu atrunāt to pu publiskā sektorā. Un varbūt, ka komisijai vajadzētu tiešām izveidot savu veidu finansējumu vai fondu palīdzībai tiem piensaimniekiem, kuri smagi cieši cenu kritumu gadījumā. Un kā jums liekas, ko gribētu redzēt piena ražotāji, piena pārstrādātāji, un eh, kā jums liekas, vai piena, ce, vai piena ražotāji jau kad attieksies no tās piena krīzes, kas bija gada sākumā? Grazie, Magines, domande molto interesanti. Paldies, Magines kundzei, tas bija ļoti interesants temats un ļoti interesanti jautājumi. Ar nepacietību gaidam atbildes tagad uh, uh Zivlievska kungs. Państwo macie takie jaka jest. Paldies! Es vēlētos jums pajautāt, vai jums ir pieejama informācija par to, kāda ir īpašumtiesību attiecība, tā, tātad cik daudz Eiropas piensaimnieku asociācijā, cik daudz no saimniecībām piedara lauksaimniekiem un cik daudz jūsu asociācijā biedru ir kā kooperatīvi, kā juridiskas personas? Jūs teicāt, ka piena ražotājiem vajadzētu ietekmēt piena pārstrādāšanu. Jūs runājāt par ražotāju un pārstrādātāju attiecībām. Bet kā būtu, kādām būtu jābūt attiecībām starp piena ražotāju un lielveikaliem vai vairumtirgotājiem vai mazumtirgotājiem, tātad pārlikt pāri vienam posmam. Uh, Jūs teicāt, ka attiecības starp pienražotājiem un pārstrādātājiem ir ok, bet eh, vai tiešām jūs uzskatiet, ka piena cenas vajadzētu noteikt tikai un vienīgi šajā sektorā, šajā posmiņā? Vai jums liekas, ka tas ir adekvāti un pareizi? Esmu pārliecināts, ka jūs ļoti bieži tiekaties ar piena ražotājiem un zinat, kādas ir ražotāja domas. Tāpēc es eh, vēlētos pajautāt, ko domā piena pārstrādātāji. Tātad piena ražotāju domas mums ir skaidrs, viņi vēlētos lielāku cenu, bet ko domā pārstrādātāji? Jo, protams, visi mēs vēlamies izvairīties no pārāk lienas, lielas cenu amplitūdas. Tātad mans jautājums, kā mēs varētu stabilizēt šo situāciju? Un varbūt mazliet papildinot Magineses kundzes uzdoto jautājumu. Kā jums liekas, kāda būs situācija nākotnē? Vai mums vajadzētu turpināt ar kvotām, un kā mēs zinām, tās pēc 2015. gada vairs nedarbosies? Kas notiks nākotnē? Kas notiks pēc tam? Kā jums liekas, kas ietekmēs konkurences aspektus tirgū Eiropas iekšienē un arī attiecībā pret ārējiem partneriem? Paldies! Grazie, adesso la parola Alberdes. Paldies! Tagad uh, nākošais runātājs. Albertas. Deskungs. Jā, paldies, priekšstādā kungs, un uh, uzklausījām stāstījumu, bet, nu, nebija nekā pilnīgi jauna. Tās ir tādas uh, faktu konstatācijas, kuras mēs esam jau ilgāku laiku dzirdējuši. Bet jūs uh, pareizi teicāt, un tam vēlos pievērsties, ka nav uh, vēlams, lai tādas ļoti lielas spicas uh, cenās būtu gan uh, uz augšu, gan uz leju. Bet es gribētu vairāk informācijas no. Uh, jums, kā jūs iedomājaties eh, šādu sistēmu, lai tādas maksimālas minimālas cenas uh, uh, nerastos, jo, ja es tagad runāju ar lauksaimniekiem, tad no daudziem dzirdu, uh, no daudziem tādiem lauksaimniekiem, ko es personīgi pazīstu, ka viņi m, mm, nākošajā laikā pārtrauks ražošanu pat lielos uzņēmumos, ja cena ilgi paliks tik zemā līmenī, kā tas tagad ir. Un mums jāatrod ir tāds, tāds tā kā tīkls, lai tad, kad tirgus uh, cenas ļoti stipri svārstās, mums būtu iespējas uh, iejaukties. Un es labprāt uh, gribētu dzirdēt jūsu skaidrojumu. Piemērs. Pārstāv reģionu, kuros tērauda ražošanas uzņēmums valstiski atbalstīja un pirms pāris gadiem to slēdza, iekārt demontēja pārved uz Ķīnu, Mm, tērauda ražošana Eiropā ir būtiski samazinājusies, un īsā laikā mm, tērauda cenas nevis dubultojās, bet četrkāršojās. Un Eiropas patērētāji, proti tiem, kuriem ir nepieciešami tērauda izstrādājumi, tiem bija jāmaksā samērā dārga cena. Nu, un ja tas notiktu tieši tāpat pārtiks produktu e, jomā, tad ietekme uz e, patērētāju būtu patiesi dramatiska. Tādēļ mums ir jāmēģina e, rast tādu sistēmu, kas ir orientēta uz tirgu, to nemaz neapšaubu, bet ekstrēmālās situācijās mums ir nepieciešams iespējas politiski iejaukties. Un otrs jautājums, kā jūs uh, domājat, kā varētu būt izlīdzinājums tajās, tajos reģionos, kur um, pienražošana nav tik konkurētspējīga, piemēram, kalnainos rajonos vai īpaši, vai tādos apgabalos, kuros ir nelabvēlīgi apstākļi. Un trešais jautājums. Es uh, strādāju tādā kooperatīvā uh, un apvienībā, kas simtprocentīgi piedara lauksaimniekiem, tikai lauksaimnieki tajā ir apvienoti, bet um, dažreiz esam sarūknāti par um, tirgotāju varu. Mums ir jāorganizē um, pārdošana, jo katru dienu piens tiek slaukts, un tajā pašā laikā saprotam, ka nevaram uh, vienlīdzīgi runāt ar tirgotājiem. Te ir tāda specifiska problēma, proti tirdzniecība mums, uh, tādiem kooperatīviem um, uzliek pienākums it kā būtu par banku, ne tikai 30, bet 60, 50 dienas mums jāgaida. Respektīvi, tas tāds iepriekšējais finansējums. Un praktiski, nu, teiksim, tie produkti, kas tiek piegādāti, netiek uzreiz apmaksāti. Es biju Parīzē, ielūdzu Francijas lauksaimniecības ministrs, un tur, uh, piemēram, gaļas ražošanas jomā valsts ir noteikusi, ka 21 dienas laikā jānotiek samaksai Un es būtu ļoti iepriecināts, ja mēs piensaimniecības jomā atrastu tādu risinājumu. Mums politiski jāpadomā, nu, ka, piemēram, pēc 30 dienām uh, rēķinam jābūt apmaksātai, piegādē jābūt apmaksātai. Un tas būtiski uzlabotu mūsu uh, situāciju sarunās ar uh, tirgotājiem. Mums ir nepieciešams uh, risinājums uh, šādā veidā Eiropas līmenī. Paldies! Grazie Albert, la parola. Paldies, Albert. Tagad nākošais runātājs. Jā, lūdzu, lūdzu jūs. I just want to ask. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos pajautāt Beka kungam, vai jau kādas izmaiņas piensaimniecības sektorā, ko par tām saka Pasaules tirdzniecības organizācija? Ja jūs vēlaties pacelt cenas līdz tādam līmenim, kad pienu ražot ir izdevīgi, tad droši vien, ka cilvēki eh, ka cilvēki vēlēsies kaut ko darīt, un kā jums liekas, ko par šādu darbību teikt Pasaules tirzniecības organizācija? Dods. Paldies. Eh, nākošā runātāja Dods skundze. Paldies, Dods. Yeah. Thank you, uh, eh, Mr. President. Uh... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Katrā ziņā mums eh, tiešām vajadzētu runāt par cenu nepastāvīgumu un svārstībām. Es nāku no Ziemeļīrijas, un cenu svārstības manā reģionā ir bijušas būtisks, un tas ir ietekmējis eh, lielu daļu iedzīvotāju. Katrā ziņā no Ziemeļīrijas ļoti maza izslaugtā piena daļa nonāk veikalu plauktos kā piens pudelēs. Lielākā daļa tiek pārstrādāta par piena pulveri. Un 2007. Eh, gadā notikušās izmaiņas piena sektorā un arī pagājušajā gadā sākusies finanšu krīze novedusi pie tā, ka daudziem piena ražotājiem ir milzīgas grūtības. Es vēlētos pajautāt, kā jums liekas, vajadzētu izmantot tirgus instrumentus, uh, visa spektra apjomā, lai mēģinātu izvairīties no tirgus svārstībām. Un e, pēdējās dienās pie manis ir griezušies vairāki piena ražotāji un apgalvo, ka šobrīd piena cenas sāk pieaugt. Ir tādi, kur par to ļoti priecājās, bet varbūt, ka šo cenu pieaugums ir saistīts ar to, ka pienu vienkārši slauc mazāk, un tāpēc cena pieaug. Uh, Liela daļa piensaimnieku domā, ka ja komisija pieļaus cenu kāpumu piena tirgū, tad daudz piena sāks ražot atkal pārāk daudz, un tad atkal būs negatīvais atpakaļsaiknes efekts. Kā jums liekas, vai patreizējā nelielā piena cenu kāpuma tendence būs īslaicīga vai ilglaicīga? Kā jūs domājat? Latvijas. Glotenfelda kungs lūdzu. Paldies priekšsēdi. Tad uh, Eiropas parlaments rezolūcijā, ko tas pieņēma, prasīja no Eiropas uh, komisijas uh, pārskatīt un pārbaudīt uh, to, kā tirgus ietekmē cenu jo iepirkuma, cienas, eh, iepirkuma cenas eh, nav samazinājušās. Uh, U, respektīvi, šīs izmaiņas iepirkuma cenās nekādā gadījumā m, patērētājiem nav a, nākušas par labi. M, teiksim, mēs šeit runājam gan par piena ražotājiem, gan par piena pārstrādātājiem. Es gribētu uzdot jums jautājumu, a, kāds ir jūsu viedoklis, kas a, Eiropas a, komisijai būtu jādara šajā jautājumā un kā jūs varētu palīdzēt a, Eiropas a, komisijai. A, Un es eh, jautāju tādēļ, ka sarunās eh, ar uh, lielajām uh, tirdzniecības ķēdēm tas tiesat jūs un jūsu uh, biedri, uh, uh, kas uh, vada šīs sarunas. Paldies! Pozicina. Paldies, priekšsēdētāji kungs, uh, saka Hoislīna kungs. Uzklausot jūsu teikto, man likās, ka pasaulē visi kārtībā. Jūs teicāt, ka tirgus uh, darbojas, nav nepieciešama nekāda iejaukšanās un visiem būtu iztiks līdzekļi. Nu, tā nevar teikt. Nu, tikai tādēļ, ka cena ir paaugstināta pa diviem, trim centiem, nevar taču teikt, ka uh, ienākumi būtu pietiekami. Nu, jūs uz pasauli skatāties, uh, tā teikt, no jūsu apvienības. Uh, uh, skatu uh, punktu un nevis īsti no lauksaimniecība redzes viedokļa. Tāds konkrēts jautājums. Jūs um, esat noraidoši attiecībā uz tādu izcelsmes zīmi, zīm, piemēram, uh, reģionāli. Kādēļ jūs um, to nevēlaties, jo tirgus orientējas uh, ļoti bieži uz reģionāliem projektiem, un klienti gribētu šādus reģionālus produktus, un, manuprāt, tas būtu liederīgi. Un bez tam nākošais jautājums, nu, kas notiks tad, Ja a, Eiropas šis a, kvotu risinājums beigsies, kas tad pārņems šo a, regulā, a, regulējošo lomu? Kā jūs iedomājaties tādu a, m, regulēšanas iespēju pēc piena kvotu sistēmas a, darbības pārtraukšanas? Un pēdējais jautājums. Vai patiesi ir tā, ka 7% no tirgus. A, uh, tiek tirgu, uh, no apjoma, no, ti, no, reksim, no apjoma tiek tirgot pasaules tirgu. Jeb šie skaitļi ir savādāki un jau pieauguši. Vai jūs varat dot man atbildi? Paldies. Bēn. Nākamais runātājs. Jā. Luis Kaplasantos lūdzu. Paldies, priekšsēd. Es vēlētos pateikties uh, Buku kungam par prezentāciju, kas eh, labi atspūgļo šīs nozars pārstāvi viedokļus, un, protams, mums ir rūpīgi jāieklausās, eh, jo eh, Bukungs pārstāv pienpārstrādātā intereses. Bet atcerēsimies ar to, ka šī sanāksme nenotiek kaut kādā brīdī vienkārši, bet brīdī, uh, kad eh, Eiropas ražotāji ir ar dziļu krīzi saskāršies, īpaši jau no ražotājiem. Un sistēma tikai tāda var labi darboties, ja visi dalībnieki iegūst no tās. Un tādēļ man ir šāds jautājums. Man ir radies iespējas, ka nozar vēlas turpināt liberālo tirgus loģiku, eh, kurai līdz šim komisijas sekojas bet kas patiesībā radīja uz dziļu plaisu. Eiropas parlamentā runājot, piemēram, par lauksaimniecības nozars vēsturības pārbaudi, eh, kurā bija tātad tiešām dziļa plaisa vērojama parlamentā, eh, viedokļi eh, visai uzskatām dalījās tieši attiecībā uz šo tirgus liberālismu pieeju. Un es dzirdēju no mūsu cienījumā viest, ka viņš atbalsta tādu drošības tīklu, tādu intervences mehānismu. Viņš izteicās arī par intervences mehānismu, lai cīnītos pret šiem diviem ekstrēmiem e, tirgus svārstību ziņā. Vai jūs varētu mums mazliet precizēt, ko jūs ar to domājat? Vai runa ir par intervences mehānismu, ja jūs runājat par drošības tīklu? Jebšu tikai par kaut kādu minimālo līmeni, zem kura uh, e, ražotāji vispār vairs nespētu pastāvēt, Tad, tad eh, lūdzu izklāstīt mazliet precīzāk, ko jūs ar to bijāt domājis. Tieši pa kādiem mehānismiem jūs uh, domājat? Ko jūs atbalstītu? Jo, eh, un ko lai mēs darām, jo parlamentam būs tikai lielāka uh, pilnvaras tuvākā laikā. Paldies tagad, Jārkungs! Paldies, priekšsēžkungs, paldies par ziņojumu arī. Man ir trīs jautājumi. Pirmais. Tas gan ir faktu konstatējums, eh, man interesētu, ja jūs piekrītiet. Es reiķinos ar to, ka piena ražošanai turpmāk ir vairāk jābūt e, tirgus situācijas orientētā nekā līdz šim, vai jūs piekrītiet? Otrakārt, vairāk kolēģi jau līdzīgi ir izteikušies, Galvenā problēma, ar kuru patreiz saskaramies, ir e, cenu svārstības, tirgus svārstības. Kā e, varbūt e, līgumus veidojot kaut kā veiksmīgāk varētu šīs svārstības kontrolēt. Līdz šim mums bija fenomens, ja cena ir zema un tirgus pieprasīt it kā mazāk ražošanu, tomēr notiek mākslīga uh, masas ražošana. Es esmu vācietis, un Vācijā tiek diskutēts par uh, tādu līgumu sistēmu, kur uh, tikt iestrādāt tāda norma, ka pārprodukcija attiecībā uz to ir cita noteikuma nekā attiecībā uz kaut kādu pamatu ražošanas apjomu Un pēdējais jautājums, kā jūs prāt, tieši nākotnē, es tagad runāju par laiku, kad pienkvots būs atcelts, kurās jomās, lai politiķi turpmāk iejaucās un kuros, lai nejaucās, kur ir tā robeža, ko jūs teiktu, kas ir tā robeža, kad eh, līdz šim brīdim mēs paši pientirgu varam kontrolēt, un, bet, sakot, no šī brīža mums ir vajadzīga politiķa iejaukšanās. Kostiņģers kundze lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdēžu kungs, paldies arī eh, par ziņojumu. Jūs pats teicāt, ka Eiropā ir ļoti labi piemērot piena produkcijai, bet tomēr ir vairāk eh, ražošanas reģionu, kuros ir problēmas, piemēram, kalnu reģionu. Bet ar to ir saistīts daudz darbvietas. Kā tad jūs redziet nākotni, īpaši šādos reģionos, kā saglabāt tajos konkurētspēju? Savā ziņojumā jūs arī konstatējāt, ka kvots Eiropā, visā Eiropā pat labā nemaz netiek izmantots pilnībā. Vai pastāv centieni tirgus kaut kā stimulēt un jaunus produktus varbūt e, tirgu e, palaist e, šādu veidu centieni? Paldies, Žuzebo Vekungs. Jā, Priekšstādāja kungs, es gribētu iejaukties, um, sākot no tā elementa, kuru atradu rūpniecības um, komitejas um, dokumentā un, un konkrēti par pārtiks produktiem. Un kopumā šeit uh, ceturtajā lapas pusē tiek teikts, ka īstenā problēma uh, ir uh, izaiela cenas, kas ir pārāk augstas, lai būtu konkurētspējīgi eh, pasaules tirgos. Tātad mums, mums skatījumā šeit ir jāuzdod jautājums. Tas nozīmē, ka 2009. gadā aizvien vēl izēvielu cena ir uh, pārāk augsta, lai uh, pārtiks produktu rūpniecība būtu konkurētspēja. Un otrs jautājums, tādā pašā izpratnē, 2009. gada pirmā semestra uh, Danon uh, firmas uh, skaitļi rāda, ka ieguvums, uh, kādu gūst finanšu kompānija, uh, pirmajā semestrī ir saistīti ar uh, viszemākajām piena cenām, kādas vispār ir, un um, pateicoties šīm zemajām piena iepirkuma cenām, viņu uh, ieguvums ir pieaudzis, viņa pēļņa ir pieaugusi. Tas nozīmē, ka šeit ir tāda ļoti skaidra pretruna no vienas puses rūpniecība, kas vēlas šīs zemās cenas, un no otras puses lauksaimnieki, kas nesadz uh, savas ražošanas izmaksas un kas ir izgājuši ielās. Nu, šīs pretrunas šodien pastāv. Un uh, Eiropa Eiropā uh, nebūs vairs piena, ja lauksaimnieki nespēs sekt izmaksas un nespēs sekt arī vienkārši tās radošanas izmaksas. Tātad divi jautājumi. Pirmais jautājums jums. Vai jūs atbalstat tādus pasākumus, kas būtu vērst uz to, lai pieprasījums un arī piedāvājums būtu sabalansēti, jo tas veido cenu? Un otrkārt, vai jūs piekrīt tam, ka var fiksēt uh, starp profesiju vienošanās veidā starp ražotāju un rūpnieku piena cenu, tādu bāzes piena cenu, kurā noteikti būtu ietverta ražošanas, ražošanas izmaksas, nu, teiksim, pēc kāda noteikta modeļa tās nosakot. Es gribēju tikai pievienot komentāru par pienu, un tas ir vienkārši nu, tāds paplašinošs viedoklis. Uh, Uh, gauspiens. Un uh, liela krīze ir ne tikai šajā jomā, bet arī citu piena ražošanas jomās. Un um, mm, uh, uh, šie uh, gauspiena ražotāji un citi. Uh, piedzīvo tādas pašas problēmas, kā arī gospienu sektorā, un es gribētu, lai uh, šai uh, jomai, kas ir Francijā, Itālijā, Grieķijā un citos reģionos, lai tādi paši pasākumi tiktu piemien, nu, ies, ievadīti kā uh, gulspienu sektorā, jo mēs pat labam esam tādā situācijā, uh, kur krīze ir ļoti nopietna. Čala Barola. Šmita kungam vārds. Paldies, priekšsēdiešu kungs izteikšos īsi, neatkārtošu jau sacīto, bet es gribētu uzsvērt, kā arī es būtu interesēts dzirdēt jautājumus, atbildes jautājumiem, ko Meginis Skundz uzdeva, bet gribētu īpaši vēl par vienu izteikties. Proti par jūsu asociācijas uh, pretošanās izcelsmes norādē, kas man pārsteidz ļoti. Mani fermeri Skotijā ļoti eh, tieši atbalsta šādu obligātu eh, izcelsmes marķējumu. To arī patērētāji vēlas. Un nākamais punkts darba kārtībā ir ES kvalitātes stratēģija, un tieši izcelsme ir ļoti būtisks punkts šajā kontekstā. Tātad, vai jūs varbūt runājat tieši no jūsu kā asociācijas interešu viedokļa? Paldies tagad Mitādes kundzei, Mitādo kungam, Mitādes kungam vārds. Paldies priekšsēd. Paldies arī Buka kungam. Jūs eh, runājat par cenas vārstībām, tomēr nepieminot kaut ko, kas ir arī ļoti svarīgi, proti lielās eh, radikālas izmaiņas, kas ir notikušas attiecībā uz peļņas sadalījumu ražošanas ķēdē. Patērētāja cenas un ražošanas izmaksas samazinājās, tad uh, tomēr patērētāja cenas pēc tam palika tajā pašā līmenī, kaut gan iepirkuma cenas uh, kritās un uh, pārstādes cenas. Un tas ir uh, rūpniecības seja stipri pārveidojis un ne jau nu patērētā interesēs. Uh, te izskanēja, ka tirgi strādājot labi. Vai tiešām eh, to var teikt arī no uh, patērētāja viedokļa, nevis tikai no pārstrādātāja viedokļa? Mūsuprāt, mums ir vajadzīgas korekcijas. Ir jābūt līdzsvaram ar otru elementu tirgu tās ir piena ražotāji. Ir jābūt godīgākai e, peļņas sadalēji šajā ķēdē, un Buka kunga modelis diez vai to ļauj darīt. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdi. Man ir daži komentāri un daži jautājumi. Pirmkārt, es vēlos plašāku debatu par piena nozars krīzi. Ne tikai eh, runāt par tirgus mehānismiem un kvotām, bet arī par investīcijām, kas šajā nozarē ir e, ieguldīts pēdējo gadu gaitā. Jo investīcijas ir samazinājušās. Bet es vēlētos tomēr, ka šī nozara kļūst drīzāk konkurētspējīgāka Ko, kā jūs vērtējat investīciju līmeņu samazināšanās eh, nozarē? Un cik vispār investīcijas ir bijušas veiksmīgas, kā tās ir ietekmējušas nozaru pozitīvi vispār, vai tās ir palīdzējušas uh, eh, lauksemniekiem strādāt efektīgāk? Tad, kad uh, eh, nozarei gāja ļoti labi, daudzas ES valsts investēja papildus ražošanas apjomos tātad ražošanas apjomu paaugstināšanā. Varbūt tieši tas ir viens no iemesliem, kādēļ mēs piedzīvojam šodien krīzi, vai jūs tam piekrītiet. Man arī interesētu, vai jūs esat kādus pētījumus veikuši par to, kādu veidu atbalsts nākamo gaitu, gadu gaitā būtu nepieciešams. Eh, es eh, šeit arī tieši par investīcijām domātu. Investīcijas varētu arī tikt līdzfinansēts no Eiropas Savienības eh, puses, kā arī no dalībvalstu puses. Un tagad par kaut ko, ko kolēģi jau pieminēja. 2008. gads bija krīzes vissmagākais gads. Uzņēma apvienojās asociācijās. Un kā tagad ir? Vai 2009. gadā E, e, dividendes tiek izmaksāts, un ja tā, vai šīs dividendes tiks ieguldīts atkal nozarē. Kas gal galā gūst šo pēļņu, kas no tā gūst labumu? Paldies! Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāj, kungs, divi jautājumi. Piena ražotāji ir um, tāda ražošana, kas ir nu, vistrauslākā mūsu uh, teritorijās. Tas ir arī ļoti liels sabiedrisks jautājums. Un, uh, Bieži vien uh, piena pārstrādātāji pārstrādā pienu no citiem reģioniem, kur piena ražošanas cena nav tik augsta ko uh, jūs sagaidat no visiem kopā, lai kaut kā savienot risinātu šīs problēmas. Un otrs jautājums - ļoti ilgu laiku piena pulveris regulēja tirgu. Tas bija tāds tā kā burtiski instruments regulēšanai. Un um, daudz kas uh, tika investēts, uh, lai uh, rastu veidus, kā patērēt šo pulveri. Vai jūsu uh, pārstāvētā organizācija uh, investē pētniecībā? Uh, un pētniecībā, kas ir saistīta ar pienu, ar uh, piena, pulveri. Nu, es šeit uzrunāju jūs attiecībā uz tiem līgumiem, kādi ir noslēgti ar ražotājiem. Paldies. Nākošā. Lūnīgs kundze. Paldies, priekšstādātāja kungs. Mēs esam Eiropas Savienībā un nevis Padomju Savienībā. Man liekas, ka ir ļoti sarežģīti noteikt ražošanas cenas un patēriņa cenas. Uh, tik detalizēti un darīt to no Briseles. Es uh, ceru, ka mēs uh, visi varam vienoties par to. Un man ir uh, jākonstatē, ka nu vismaz manas pārstāvētajā valstī ir ražotāju kooperatīvas un pārstāv Luksemburgu. Un zinu, ka tie piegādātāji, kas piegādā pienu šim uh, kooperatīvām saņem labāku atmaksu nekā tie, kas, piemēram, piegādā uh, Vācijas uh, piena, pienotā vai. Un uh, viena daļa sākotnēji uh, nepiegādāja vairs Luksemburgai pienu, bet gan veda pienu uz Mainz, bet um, situācija ir būtiski jautā, mainījusies. Uh, Un Luksemburgas piena ražotāji, kas piegādā pienu Luksemburgas pienotājiem, pie kooperatīvām ir daudz labākā situācijas. Domāju, ka visās valstīs mm, ražotāji ir brīvi, viņi var apvienoties vai nē, bet viņi ir spēcīgāki tirgu, ja viņi apvienojas. Mm, arī apvienojas tādos mm, institūcijās. Un es domāju, ka šī krīze, kas turpinās, tad mums ir jāizmanto visi tirgus instrumenti, kādi mums ir. Uh, un tie, kurus mēs laimīgā kārtā esam saglabājuši, Fišer Bēls kundze gribēja tos visus iznīcināt par intervenci un uh, um, daudzus citus arī iejaukšanos uh, vientirgu. Es domāju, ka tie visi ir jāizmanto šajā situācijā. Un ja cenas, nu noslēgumā teikšu, teiks, uh, teikšu, atkal atgūs iepriekšējo gadu līmeni, tad komisijai vajadzētu at turēties eh, no iekrājuma pārdošanas tirgu. Mm, tieši pat labam, jo noteikti ir eh, nedaudz jānogada, jānogaida, lai mēs atkal neapdraudētu eh, cenu, teiksim, tādu stabilizēšanos un atjaunošanos. Es domāju, ka jāturpina Eiropas nacionālajie pasākumi, tādi, kas ir ievadīti, lai īstermiņā palīdzētu ražotājiem uh, uh, iziet cauri šai krīzei dažādās valstīs. Un noteikti ir jāizmanto uh, aptuveni 280 uh, miljardu piena fonda līdzekļi, lai patiesi. Nu, jā, es zinu, ka 280 ir uh, mm, burtiski tā kā uh, ūdenspils uh, karsta akmens, bet, nu, respektīvi, ūdenspila okeānā, bet labāk uh, neliela ūdenspila nekā nekas. Un varbūt, ka komisija, ja tā pārskatīs, nu, teiksim, visu, kas atrodas dažādās atvilknēs, ka tā varbūt varēs atrast vēl kādus citus līdzekļus. Atgādināšu, kad uh, izglāba Galileo. Uh, un tas notiek uz lauksaimniecības budžeta rēķina, nu tad varbūt, ka šādā situācijā patiesi varētu paraudzīties, vai mēs nevarētu atrast kaut kādus fondus, kādus, piec, lai, nu, teiksim, 5-6 miljonus, lai um, atbalstītu mūsu plānus. Tagad par kvotām. Ražotāji ir dažādos viedokļos, vai tās ir jāsaglabā vai jāatsakās no tām. Es uh, ļoti labprāt, nu, ja man piekristu, teiktu, ka, nu, manuprāt, nu, es gribētu uzdot um, tādu jautājumu, vai tas nebūtu pārspīlēti atteikties no uh, kvotām situācijā, kurā esam. Es zinu, ka uh, lēmums ir ticis pieņemts, bet uh, vienmēr var mainīt lēmumu, uh, kas tika pieņemts brīdī, kad situācija bija pilnīgi atšķirīga no tās, kurā atrodamies. Un es domāju, ka ja būtu mm, ražotāju vairākums, kas izteiktos par uh, Um, kvotu saglabāšanu arī pēc 2015. gada, tad es domāju, ka es drīzāk to vērtētu kā adekvātu risinājumu aktuālā situācijā, jo mēs nezinām, kā šī atteikšanās uh, atsauksies uz uh, ražotņu saglabāšanu, jo es gribu teikt un uh, uzsvērt to, ka es pārstāvu tādu viedokli, ka jādara viss, lai saglabātu adekvātu tīklu ražošanai lauksaimniecības zemēs, lauksaimniecības teritorijās, un tam ir vairāki iemesli gan Eiropas Savienībā kopumā, gan dalību valstīs. Ziniet, eh, tas, ka nav šādas kopējas lauksaimniecības politikas, tas maksātu daudz dārgāk eh, sabiedrībai nekā šī politika, un pilnīgi skaidri ir jāredz eh, lietu attīstība jo konsekvence sociālā, ekonomiskā un vidas jomā, ja nebūs tāda adekvāta lauksaimniecības ražošanas tīkla visos reģionos, maksās mums ļoti, ļoti dārgi. Nu, tā tad es domāju, ka jāpārdomā, vai uh, var pieņemt uh, pasākums tādā izpratnē, kā es uz to norādīju. Un, manuprāt, tas ir jādara pilnīgi obligāti. Paldies! Grazie! Paldies! Līdz ar to runātāju saraksts ir izsmelts. Ar... Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es e, tiešām mēģināšu runāt ārkārtīgi īsi. Un e, tomēr vēlētos no sākuma pateikt, ka es atbalstu vienu lietu, ko Lulings kundze teica, proti mums vajadzētu izvairīties no situācijas, ka uh, Mēs visi domājam, ka ir ārkārtīgi labi, ja Brisele nosaka cenas piensaimniecības tirgū. Tas nāks par labu tikai vienai grupai, un es domāju, ka tas uh, nāk par labu tikai un vienīgi pārstrādātājiem. Tas nenāk par labu patērētājiem. Līdz ar to, ja Brisele noteiks piena cenas, tad eh, es nedomāju, ka Eiropas nodokļu maksātājiem ir jāmaksā divas reizes par cenu. Uh, pirmo reizi, ka e, mē, viņi samaksā e, tā saucamajās e, piena, piena naudās, kas tiek izmaksāta lauksaimniekiem, un otro reizi pērkot. Es vēlētos pajautāt Eiropas piensaimnieku asociācijas pārstāvim, ko jūs dariet konkrēti, lai radītu lielāku caurskatāmību cenu veidošanā piena sektorā? Jo es nedomāju, ka ir ārkārtīgi dīvaini, ka uh, pat cenām tik strauji krītoties, patērētājs veikalā maksā vēl lielāku cenu nekā tad, kad tā iepirkumā bija piena augsta. Es domāju, ka ir jābūt caurskatāmai cenu politikai piena cenās. Bet ko jūs konkrēti dariet, lai pateiktu klientam, pircējam, kā tiek veidot piena cena? Paldies! Paldies, Remērkungs! Paldies, Remērkungs! Kundze! Paldies par prezentāciju. Daudz jautājumu jau izskanēja. Man interesētu, vai Eiropas piensaimnieku asociācijā apvienot tie uzņēmumi paši ir apmierināti ar savu struktūru. Kur struktūru jūs uzskatiet par optimālu un kāda izskatās jūsu asociācijas e, nākotnes stratēģija? Vai katrs uzņēmums strādā tikai savās interesēs vai jums ir kopīga līnija? Paldies! Paldies, Būka kungs. Eh, izskanēja tiešām daudz jautājumu. Varbūt arī ir kaut kas, ko jūs nemaz tik dikti labi nevarat atbildēt, bet tomēr dosim tev jums vārdu, pēc tam Rasmusen kungam. Paldies, Bukungs. Jā, paldies, priekšsēžkungs. Centīšos atbildēt jautājumus, cik nu labi spēšu, jau iepriekš atvainojos, ja kaut ko piemirsīšu, jo jautājumu bija tiešām daudz. Sākšu paskaidrojot mūsu rīcību 2003. gadā veselības pārbaudas sakarā, jo tieši tā ir realitāte, ar kuru šodien saskarāmies. Reforma brīdī 2003. gadā mēs intervences cenas no e, samazinājām par līdz pat 25%, 15 līdz 25%, un intervences cenas tika kompensētas ar piensaimnieku prēmiju 3,5 centu e, apjomā par litru. Kvotu sistēma izbeigs darboties 2015. gadā, un Eiropas Savienībā nav vairākuma atbalsta to pagarināt, tā darbību. Veselības pārbaudas nolīgumā mēs vienojāmies visi, ka eh, ražošanas apjoma pieaugs pakāpeniski, lai nodrošinātu maigo vai mīksto piezemēšanos. Eh, lūk, patreizējā situācija, un kā EDA, kā piensaimnieku asociāciju, mēs tam visam arī piekritām. Ilgtermiņā, kas attiec uz tirgus attīstības iespējām, visi ziņojumi parāda, ka pieprasījums pieaugs vēl vairāk nekā ražošana, ja runājam pa globālo līmeni un īpaši jau uh, attīstības valstīs. Tātad ilgtermiņā, globālajā līmenī situācija nemaz tik ļauna nav. No Eiropā saražotiem piemproduktiem katru gadu 8 līdz 9% tiek eksportēt uz trešām valstīm. Un runājot globāli, 4-5% eh, saražotā tiek trešās valstīs tirgot. Tātad ilgtermiņa mm, perspektīvas ir nemaz nav sliktas, un mēs esam augustā septembrī piedzīvojuši tirgu visgrūtāko brīdi, bet tagad par laimi cenas mēs redzam, kā klāp pieaug. Bet būsim godīgi, tirgus ir joprojām eh, tāds uh, nestabils, Tādēļ mūsu prāt Eiropas komisijai nebūtu ātri intervences uzkrājums palaist tirgū, pretējā gadījumā līdzsvars varētu tikt atkal izjaukts. Runājot par uz tirgu vairāk orientētā piena nozara, pa ko mēs visi vienojāmies, eh, šīs svārstības būs sastopams vairāk nekā iepriekš. Zināmā mērā svārstības ir normāla parādība tirgū. No otras puses, ekstrēmas svārstības, arī par to mēs visi esam viensprāts, nav vēlam. Ne ekstremāli zemes, ne ekstremāli augsts cenas. Arī ekstremāli augsts cenas. Tādēļ, ka ekstremāli augsts cenas varētu novest pie mm, piena iepirkuma cenu pieaugumu, bet mēs redzējām, ka 2008. gadā, kad bija augsts cenas, mēs zaudējām daudz pieprasījumu uz ne piena eh, pārstrādes sektoru. Daudzi patērētāji sāk vienkārši mazāk pienprodukts patērēt iegūt eh, proteīnu un taukvielas no citiem avotiem. Tad arī augsts cenas var uh, tirgus apstākļus skropļot. Šādā nestabilā tirgū mēs varam izmantot risks pārvaldības pasākums, ko sauc par šiem nākotnes līg, cēnu līgumiem, tas uh, ražotājiem var palīdzēt, bet svārstības kā tādas uh, nemazinās. Tikai risks, kas ir saistīti ar šīm svārstībām, mazinās tirgus dalībniekiem. Un mūsuprāt, šie palīglīdzekļi var tikt izmantot brīvprātīgi, uz brīvprātības pamatu. Bet raugoties uz ES eh, piensaimniecības nozars politiku pēc 2013. gada, mūsuprāt, valsts uh, iejaukšanās varētu tirgus vārstības mazināt. Un mūsuprāt, lai drošības tīkls tā kā izveidotos pret šādām situācijām, kur cena ir ļoti zema, mēs domājam ar to intervences, jā. Intervences sistēma, varbūt citu nekā to, kas mums ir pat labāk, pien, eh, sviestam un pienpūram, un arī privātās uzglabāšanas programma. Tātad tas varētu tikt piemērots eh, nākotnē zemes cenas situācijā šāds drošības tīkls, bet arī attiecībā uz augstām cenām, mūsuprāt, var tikt izmantot valsts pasākumi, piemēram, pārvaldot strateģiskos uzkrājumus. Mēs visi zinām, ka, ja ir ļoti augstas cenas, tad tikai pēdējie daži kilogrami vai tonas nosaka šo augsto cenu. Šādā situācijā Eiropas komisija varētu kaut ko no uzkrājumiem palaist tirgu. Tādēļ arī vajadzīgi šī strateģiskie uzkrājumi. To mēs domājam, ja jūs runājat, mums e, jautājat, ko mēs domājam tirgus pārvaldību nākotnē. Šādi pasākumi varētu palīdzēt tirgu stabilizēt. Izskanēja jautājums par EDA mūsu dalībnieku organizāciju īpašumu eh, eh, struktūrai. Eiropas Savienībā 50% ir kooperatīva īpašumā un otra puse aptuveni ir privāto īpašumā. Kas attiecas uz līguma attiecībām starp pārstrādātājiem un ražotājiem? Jā, kaut gan 50% Eh, pienpārstrādi eh, Eiropā veids kooperatīvu. Līguma attiecības var būt visai atšķirīgas starp ražotājiem un pārstrādātājiem. Tas ir šis angļu valodā dēvētais futures vai nākotnes līguma, kas nākotnes līguma eh, kaut kādu noteikti iepirkuma cenu paredz, bet tam būtu jānotiek uz brīvprātības pamatiem. Mēs redzam, ka mums ir vajadzīgi tāds pientirgs, kas eh, vairāk orientējas pie reālā tirgs apstākļiem. Un tad jājautā, vai Eiropas komisijai vajadzētu izstrādāt jaunu likumdošanu, lai fiksētu cēnu vai, vai līgumu saist, eh, attiecībās iejauktos starp ražotājiem un pārstrādētiem. Tāds ir jautājums, mūsuprāt, nevajadzētu tā darīt. Tika arī jautāts par piensaimniecības nozarei sniegtu atbalstu un PTO noteikumiem. Mēs visi zinām, ka pat laban ir uz galda PTO sarunās priekšlikums Pasaules tirdzniecības organizācijas tātad. Un Eiropas Savienības priekšlikumi šajās sarunās tas ir maksimālais, ko mēs varam darīt, un tam arī būtu jābūt maksimumam. Mūsuprāt, Eiropas Savienība ir darījusi pietiekoši daudz, dažreiz pat par daudz, pārāk daudz, un tagad ir pārāk ko pārējo ziņā eh, panākt vienošanos. Neaizmirsīsim, ka mēs atbalstam PTO nolīgumu, jo mums jāeksportē, kā jau teicu, 8 līdz 9% no saražotā, Eiropā saražotā, uz trešām valstīm. Un bez šī eksporta Eh, mums jārēķinās ar to, ka ražošanas apjoma arī samazinātos par šādu pašu procentu. Viens no deputātiem jautāja, vai teica, ka parlaments ir lūdzis komisijai uh, pārbaudīt situāciju ar lielveikaliem. Un man tika jautāts, ko es par komisijas priekšlikumu šajā sakarā domāju. Priekšsēžu kungs, pavisam godīgi runājot, uh, ir āsa konkurence starp pienražotājiem un tāpat arī starp uh, tirgotājiem. Sarunas vienmēr ir ļoti uh, nopietnas un Katrs raugās uz savām interesēm. Tāda ir situācija pat labā. Ko mēs varam redzēt, ka pēc 2007.8. gada mēs tirgu esam redzējuši tikai konkurences sāsnāšanos starp tirgotājiem. Jā, protams, Eiropas komisija eh, var papētīt situāciju attiecībā uz līgumiem un attiecībām un peļņas rādītājiem starp uh, tirgotājiem un ražotājiem, kādēļ gan nē. No otras puses, man jāsaka, ka ražotājiem ir vajadzīgi, tirgotājiem, tirgotājiem vajadzīgi ražotāji. Un varbūt šajā sakrā jautājums. Viens no deputātiem teica, ka patērētāju cens ir saglabājušās augstā līmenī, tajā pat laikā ražotāja cenas kritās, iepirkuma cenas tātad. Un kas tad guvis šo pēļņu, šo labumu? Tik jautāts. Nu, es teikšu tā, ne jau no obligāti visu šo pēļņu ir guvuši pārdevēji, tirgotāji. Mēs nezinām, kāds ir šīs sadalījums, spēļu sadalījums starp nozari un tirgotājiem. Bet e, es pieļauju, ka arī ražotāji ir kaut ko ieguvuši no šīs lielākās peļņas. Priekšsēdim. E, beigās tika jautāts par cenu Caurskatāmība, jā, priekšsēžkungs, mēs nebūtu neiebilstam pret caurskatāmākām cenām. Jebkurā ražošanas pārdošanas posmā. Mēs domājam par to, kā to panākt. Vai lielāka caurskatāmība nāktu par labu piena ražotājiem vai pārdevējiem? Mm, šāds jautājums mums ir jāatbild. Priekšsēžkungs noteikti es kādas jautājumas arī atsēni atbildēs, bet pirmajam raundam tas varētu pietikt. Paldies. Paldies Buka kungam. Tagad es gribētu dot vārdu Rasmusen kungam, komisijas pārstāvjiem lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eh, ārkārtīgi interesants debats mums šovakar, kā parasti lauksaimniecības komitejā. Runājot par komisijas viedokli, tad eh, es vēlētos eh, savu ienesumu debatēs sadalīt divās daļās. Pirmajā daļā runāt par situāciju piensaimniecības tirgo patreizējā momentā, un otro savas runas daļu veltīt piensaimniecības nozars attīstības jautājumiem nākotnē. Runājot par cenām piena sektorā un runājot par situāciju Eiropas Savienībā, tad jāsaka, ka piensaimniecības sektors gan Eiropas Savienībā, gan arī visā pasaulē ir strauji labojies, un es pat teiktu, dramatiski uzlabojies pēdējo mēnešu laikā. Bet mēs nedrīkstam pievērt acis un skatīties caur pirkstiem uz to, ka cena piena pulverim, sviestam, sierām. Fakti ir tādi, ka cenas visam ir pieaugušas. E, jautājums ir, cik ilgā, cik ilgā laikā viņas ir pieaugušas, bet tās ir pieaugušas. Protams, ka tās nav pieaugušas milzu apmēros, un, protams, ka mēs nevaram atbalstīt kopienas tirgu ar intervences metode, metodēm, un tomēr pēdējā nedēļā Mēs, piemēram, samazinājām visus eksporta atmaksāšanas, izņemot sviestam, bet visiem pārējiem piensaimniecības produktiem mēs samazinājām šīs atmaksas līdz nulēji. Jo šobrīd ir tā, ka pasaules tirgo piena produktu cenas, un tas būs piemērs, tātad. tad Mēs zinām, ka Jaunzēlanda, kas ir piensaimniecības līderi piena pulvera ražošanā, un viņi ir palielinājuši savu cenu vēl par 15%. Tātad komisija pilnībā apzinās, ka šobrīd notiek strauja piena produktu un piena cenu kāpuma tendence visā pasaulē. Tieši tāda pati un tikpat strauja, kāda tā bija 2007. gadā. Cik augsta cena skāps, cik ilgi tā skāps, neviens to nevar paredzēt. Patiesībā jautājums ir vairāk par to, kas šobrīd notiek pasaules tirgu un kas notiek Austrālijā, Jaunzēlandē un kāda ir tirgus, tirgus situācija, jo tieši šie lielie ražotāji nosaka piensaimniecības tirgu pasaulē. Runājot par Eiropas Savienības iekšējo piena tirgu tad vērojamās tendences ir tādas, ka parasti ir neliela cenu nobīde piena produktu cenās un maksājumiem lauksaimniekam. Un šeit mēs esam novēra, novērojuši lauksaimniekiem maksātās cenas pieaugumu. Protams, šīs cenas sāk kāpt no ļoti zema līmeņa, neviens to nenoliedz. Taču neviens nenoliedz arī to, ka patreizējā cena, kas tiek maksāta lauksaimniekam apmēram 28,30 eiro centi par litru, šīs cenas vispārējos terminos ir lielākas nekā tās, uh, kuras mēs maksājām 2007. un 2008. gadā, kad arī bija strauji cenu kāpums. Tātad 2003., 2004., 2005., 2006. gadā piensaimniecības tirgus bija samērā stabils tāds mērens, lēzens rāms. Rām, Jautājums par to, vai patreizējās cenas ir pietiekami augstas, vai tās ir pietiekami zemas, ne man uz to atbildēt. Es šeit esmu ieradies, lai jūs iepazīstinātu ar faktiem, tātad mēs nedrīkstam pievērt acis un aizmirst to, ka cenas ir kāpušas. Es, uzsaka, es uzskatu, ka ik viens ir priecīgs par patreizējām tendencēm, un, protams, ka komisija netaisās sagraut cilvēku laimi un pateikt, ka nekas nenotiek. Jo vairāk parlamentāriešu šodien teica, ka lauksaimnieki veselā virknē reģionu ir izmisuši. Es saprotu, ka komisijas uzdevums ir pārvaldīt uzkrājumus, bet vēlētos jūs nedaudz iepazīstināt ar mums pieejamo informāciju, ja jūs to jau neziniet, ka liela daļa ukrā, uzkrājumu tika uh, palaisti tirgū saskaņā ar schēmu, kur komisija pieņēma pirms kāda laika. Un pagātnē lielākā daļa no šiem intervences uzkrājumiem, vai tie būtu e, pulvera veidā vai citādā veidā, šie uzkrājumi tika, pa, tika palaisti brīvā apritē nekavējoties. Tagad mēs runājam par jaunu schēmu, mēs runājam par 50, 60 tūkstošiem tonu sviesta un tikpat lielu daudzumu piena pulvera, pēc patreizējās schēmas mēs šos uzkrājumus varam palaist apritē tikai nākamā gada maijā. Līdz ar to turpmākajos sešos mēnešos šie uzkrājumi izmantot netiks. Jautājums par to, vai patreizējā situācija ir stabila un ilgtspējīga, arī par to mēs neatbild, neatbildam. Bet palaišos uzkrājumus tirgu un tad varbūt pēc tam palaist to, kas ir palicis uzkrājumos, bet katrā ziņā komisija nevar šos uzkrājumus palaist tirgu un nekontrolēt. Mums šis process ir jāuzrauga. Padome mums ir pārmetus, parlaments ir pārmetis, ka mēs uzkrājumus palaižam tirgu nekontrolēt. Tā nav. Otrā daļa Runājot par ilgtspējīgām attīstības tendencēm, es uzmanīgi uzklausīju parlamentāriešu teikto un tomēr es uzskatīsieties apgalvošu, ka es nevaru komisijas vārdā uzņemties jau kādas apņemšanās. Mēs jau daram pietiekam daudz. Mēs esam izveidojuši augsta līmeņa darba grupu, kura izskatīs visus jautājumus par kuriem jūs runājāt šeit. Šī augsta līmeņa darba grupa tikās pirmo reizi, un rīt mēs tiekamies otro reizi šās grupas ietvaros. Un situācija status quo patreiz ir tāds, ka mēs uzaicinām visas iespējamās puses rītā piedalīties šajā sēdē un sniegt komisijai un dalību valstu pārstāvjiem savu viedokli un skatījumu uz to, kas notiek dalību valstu piemsaimniecības tirgū. Sniegt ieteikums komisijas darba grupai, ko darīt. Tātad es runāju par galvenajiem spēlētājiem Eiropas piensaimnieku tirgū. Tie tās ir liela piena pārstrādātāji, Eiropas piensaimnieku asociācijas pārstāvi arī tur piedalīsies un piedalīsies arī Eiropas tirzniecības organizācijas pārstāvi. Uzskatu, ka rīt mums būs ļoti veiksmīgs diskusijas, tieši ņemot vērā ekspertu paneli. Uh, Un patiesībā mēs runājam par līgumu saistībām starp lauksaimniekiem un pārstrādātājiem. Un varbūt arī par citām līguma saistībām starp lauksaimnieku un mazumtirgotāju vienalga. Kā mēs varam stiprināt lauksaimnieku un citu piena tirgus dalībnieku attiest, attīcības, piemēram, ar mazumtirgotājiem. Par visiem šiem jautājumiem mums ir jārunā, un visi šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Ar tiem jau nodarbojas augsta līmeņa darba grupa. Šeit tika uzdots jautājums par cenu caurskatāmību. Arī par to mēs runāsim, runāsim sīki, padziļināti un argumentēti. Līdz ar to Kā jau pieminēju, um, šī augsta līmeņa darba grupa tiksies vismaz reizi mēnesī, mēs pat vēlētos divas reizes mēnesī, bet tas būs saistīts ar ies, loģistikas iespējām. Un, protams, mēs mēģināsim nākt klajā ar secinājumiem un ieteikumiem. Katrā ziņā mēs izstrādāsim ieteikumu schēmu un 2010. gada beigās izstrādāsim tādu kā ieteikumu vadlīnijas. Prieksēškungs, es domāju, jūs saprotiet, ka es nevaru vairāk pateikt no komisijas puses, bet mēs visi esam ieinteresēti, lai mēs visi kopā, ieinteresētās puses, tirgus spēlētāji, deputāti, tātad visi, kas ir piensaimnieku tirgū, Mēs mēģināsim rast pēc iespējas visaptvarošāku skatījumu uz patreizējo nodaras situāciju, uz to, kas notiek piensaimniecības sektorā 2009. gada beigās. Mēs nedrīkstam raudzīties atpakaļ. Mums ir jāraugās nākotnē. Un ar skatu nākotnē mums ir jāmēģina skatīties, kas tad notiks pēc 2015. gada, kad kots vairs nedarbosies. Paldies! Paldies! Turpina prieksēdes. Paldies Rasmusen kungam! Es vēlētos pateikties arī Baka kungam un pilnīgi visiem deputātiem, kur piedalījās šajās debatēs. Problēmu mēs neatrisinājām, bet mēs eh, mēģinājām padziļināt skatīties uz problēmām, un to mēs darīsim arī turpmāk. Tātad mēs turpināsim nodarboties ar savu veidu prāta vētru un mēģināsim rast atbildus tām problēmām, ar kurām mēs sastopamies. Kolēģi, nākamais darba kārtības punkts ir lauksaimniecības produktu kvalitātes politika. Kādu stratēģiju izvēlēties? Mums ir Giancarlo Skotas kunga ziņojums. Tā ir otrā reize, kad referents mūs iepazīstinās ar šo problēmu. Un tā ir atbilde uz komisijas atzinumu par produktu kvalitātes politiku, lauksaimniecības produktu kvalitāti. Pēc tam kad tika pieņemta zaļā grāmata, tas bija pagājušā gada maijā, tika uzsākts e, konsultācija process un vairākas ieinteresētās puses nāca klajā ar ieteikumiem, kā uzlabot aizsargātās cilmas vietas nosaukumu, bioloģisko lauksaimniecību, kā izstrādāt metodas aizsargātai geogrāfiskās izcelsmes norādē tradicionālu raksturu produktiem, kā izstrādāt labākus marķējumu kritēriju, kritērijus. Un iespējams, ka vajadzētu izvēlēties papildus kritērijus tādus kā kalnu produkts vai zemes, zema oglekļa emisija produkts. Katrā ziņā Skota kungas kungam eh, grozījums var iesniegt, vismaz šobrīd priekšlikums ir līdz 16. novembrim, līdz 16. novembra pusdienlaikam. Mums ir nepieciešams pieņemt ziņojumu nākamajā komitejas sēdē, kas ir 1. un 2. decembrī. Tātad, ko mēs darīsim šobrīd? Es dodu vārdu Džankarlo Skotas kungam, kas mūs sīki iepazīst, kas mūs eh, īsi iepazīstinās ar savu ziņojumu idejām, Un vēlreiz, kolēģi, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 16. novembra pusdienlaikā, un pēc tam, kad Skotas kungs būs runājis, mums būs viedokļa apmaiņa, kurā piedalīsies arī Kordoņī kungs, komisijas pārstāvis, pēc tam, kad mums būs uzklausīts gan referents, gan arī viss teiktie. Kung. Paldies, priekšsēdētāji kungs, cienītās kolēģis, godātie kolēģi tirgus globalizācija un uh, sarežģītā krīze, no kuras uh, cieši lauksaimniecība, mm, nosaka to, ka produktu kvalitātei ir izšķirīga nozīme. Eiropas uh, Savienība var ar produktu kvalitātes politiku paaugstināt konkurētspēju un tas uzlabot situāciju tajās, tajos reģionos, kur lauksaimniecība ir vienīgais ražošanas veids. Kvalitātes uh, politiku nedrīkst atdalīt no kopējās lauksaimniecības politikas un arī ne no klimata uh, pārmaiņu apkarošanas politikas. Mums ir uh, jāstrādā vēl aktīvāk jāsaprot, ka mm, situācija visu laiku mainās, un manā ziņojumā es īpaši uzsvēru, ka trīs marķējuma sistēmas geogrāfiskai izcelsmes vietai ir īpaši nepieciešams, tās ir saistīts ar reģionālo un teritoriālo marķējumu. Tās ataino tradīciju, izgatavošanas veidu, garšas kvalitātes noteikums un arī uh, zinātību. Tātad eh, GU un GGA sistēmas ir jāsaglabā atšķirīgas, jo vienas sistēmas izveida eh, noteiktu to, ka atšķirības eh, šajā saiknē produkts un geogrāfiskā ražošanas zona atrātos tās nebūtu uh, korekti ievērotas. Jo patērētājs bieži sajauc marķējumu mm, par vietu, kur ir ražots šis produkts ar izcelsmes, lauksaimniecības produktu izcelsmes vietu. Es domāju, ka ražošanas norāda, no kurienes ir izaivielas, patiesi var dot tādu zinātību un informāciju mm, no kurienes tieši nāk produkts, kas tiek uh, iegādāts eh, visā ražošanas eh, ciklā, uh, var stipri mainīties uh, produktu gan kvalitāti, gan arī drošums. Vēl divi jautājumi, kas ir uzsvērti, ir uzsvērti arī ziņojumā. Tie ir punkti par izglītības un informācijas pasākumu nozīmīgumu šādām eh, informācijas kampaņām jānotiek Eiropas Savienībā, jārunā par garantijām, par marķējumu, par eh, ražojumu markām, par starptautisko reģistrāciju, par starptautisko atzīšanu un par geogrāfiskā marķējuma citiem aspektiem. Tātad runājot par šo pirmo ziņojumu, es gribu īpaši paldies teikt kolēģiem. Varbūt, ka es eh, nepareizi izrunāju Lēns Čorča, Estes konce un eh, Tabaidi Ščaba. Tāpat vēlos eh, pateikties arī tiem, kas sekretariātā palīdzēja un, par, un tiem kolēģiem, ar kuriem īpaši cieši sadarbojos. Paldies! Priekšsētais paldies! Tagad uh, sāksim diskusijas. Ranča uh, Garcia Estes. Paldies, uh, priekšsādātāja kungs. Es gribētu sākumā pateikties par ciešo sadarbību ar uh, referentu un katrā gadījumā šis ziņojums ļoti skaidri nosaka tos principus, kurus varam tikai atbalstīt. Piemēram, par kvalitātes, augstas kvalitātes produkta marķējumu ar tādu īpašu logo. Un arī kopumā Eiropas Savienības ražotājiem ir nozīmīgi. Jo, ja uh, produkts nāk no ārvalstīm, tad praktiski nevaram būt pilnībā droši par daudziem aspektiem, bet šāds logo vai šāds marķējums, uh, piemēram, uz pārtiks produktiem, tādiem kā šķiņķis un citi, mm, palīdzētu izšķirties. Gribētu runāt par uh, kopējām tirdzniecības normām un par vienkāršošanu. Vienkāršošana, mm, piemēram, uh, augļu un dārzeņu sektorā. Uh, tā šādu piedzīvoja nesen, un pat labam situācija ir sarežģījusies. Es vēl gribu uzsvērt šajās diskusijās to, ka, piemēram, tādās jomās kā produktu, pārtiks produktu nosaukumos un, un marķējumos ir jāizšķir starp atšķirīgiem produktiem, īpaši jāuzsver pārtiks produktu drošums. Komisija uh, uh, ir apkopojis viedokļus par geogrāfisko marķējumu un uh, domāju, ka tas varētu radīt tādus zināmus aizspriedumus. Skotas kunga ziņojumā mēs runājam par uh, izēvēlu izcelsmes izsekojamību, un es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi, un rūpniekiem vajadzētu uh, saprast, ka tas. Uh, Respektīvi, mums vajadzētu saprast, ka varbūt rūpniekiem tas radīs vairāk apgrūtinājumu nekā labumu patērētājiem. Proti, nevajadzētu vienkārši noteikt noteikumus uh, rūpniecībai, jo viņiem jau tā ir daudz noteikumu jāievēro, kas ir ļoti uh, precīzi formulēti. Un bez tam vajadzētu darboties uh, sektoru pēc sektora, lai varētu redzēt, kā, uh, kāda varētu būt mūsu rīcība. Es jau teicu, ka mēs esam uh, ļoti labi sastrādājušies, sadarbojušies. Es neatgriezīšos pie tiem jautājumiem, par kuriem jau runāju, bet gribu tikai vēl uzsvērt to, ka šis ziņojums jāskata tādā kontekstā, ka jārūpējas par tādu integrētu kopīgu ražošanu, kas paaugstināt mūsu kop, Eiropas Savienībā ražoto produktu a, kvalitāti un arī izcelsmi. Un varbūt, ka kolēģi varēs arī a, komentēt. Paldies! Nākošais runātais Tabaidīkungs. Of... Paldies, godātie kolēģi! Es kā sociālistu un demokrātu grupas e, ēnu referents vēlētos pateikties Skotas kungam par ļoti veiksmīgo sadarbību šā ziņojuma sagatavošanā. Mūsu grupa atbalsta Skotī, Skotas kunga ziņojumu un e, mēs vēlamies redzēt uh, visaptverošu Eiropas lauksaimniecības produktu kvalitātes sistēmu Otrais, mēs vēlamies redzēt ticamākus informācijas avotus, un vienlaicīgi mēs vēlamies redzēt sistēmas vienkāršošanas momentus, jo ir reizes, kad ir zināmas pretrunas starp vienkāršošanu un to, cik daudz informācija ir nepieciešams apkopot, ja mēs vēlamies sniegt ticamu informāciju. Nākamais runājot par Eiropas kopienu logotipu lauksaimniecības produktu kvalitātei. Esam vienojušies kopā ar referentu, ka mēs nevēlamies izveidot citu vai otru Eiropas kopienu logotipu. Ja atceraties, kolēģi, tad eh, komisija ir nākus krajā, klajā ar priekšlikumu, ka vajadzētu izveidot otru logotipu ārpus Eiropas Savienības ražotiem produktiem, bet es nedomāju un šajā ziņā piekrītu referentam, Mums vajadzētu būt tikai vienam logotipam, runājot par geogrāfiskajām izcelsmes norādēm. Tad attiecībā Atšķirības starp cilmes vietas nosaukumu un geogrāfiskās izcelsmes norādi ir samērā neskaidra. Jaunās dalību valstis izprot vecajās dalību valstīs izveidojušos ierasto praksi, un mēs piekrītam jaunās dalību valstis, ka vajadzētu saglabāt esošo sistēmu, tātad cilmes vietas nosaukumu un aizsargāt geogrāfisko izcelsmi. Nākamais, runājot par vīna patēriņu. Pat Francijā pēc eh, patērētāju aptaujas patērētāji nezin, kāda ir atšķirība, teiksim, vīna marķējumā starp cilmas vietas nosaukumu un aizsargātu geogrāfiskās izcelsmes norādi. Es uzskatu, ka mums vajadzētu apvienot šīs sistēmas, jo patreizējā situācijā uh, nav skaidrs, un šī, šī sistēma liek uz spēles visu Eiropas Savienības bioloģisko lauksaimniecību. Katrā ziņā eh, skaidrs šķirtnes nav. Visbeidzot, mēs piekrītam referentam, ka sistēmu vajadzētu saglabāt par geogrāfiskās izcelsmes norādi. Komisijas priekšlikumā ir uh, atteikties no šīs sistēmas, bet es uzskatu, ka kaut arī sistēma ir pietiekami jauna, mums vajadzētu to saglabāt, tomēr padarot saprotamākus kritērijas nākotnē. Runājot par zemu oglekļa izmeša sistēmu, varbūt, ka šo sistēmu nevajadzētu padarīt obligātu. Es uzgat, uzskatu, ka oglekļa dioksīda izmešu uh, marķējumam vajadzētu būt obligātam uz visiem pārtiks produktiem, un tomēr esmu gatavs par to debatēt. Es uzskatu, ka vajadzētu ieviest obligātu oglekļa dioksīda emisiju logotipu. Es uzskatu, un šeit piekrītu referentam, ka mums vajadzētu izglītot visus patērētājus, un kad mēs devāmies pieredzes apmaiņas braucienā uz Valoniju, uh, tad eh, šis jautājums arī parādījās. Patērētājiem ir jābūt izglītotam. Runājot par svītrakodiem un eh, interneta vied tīkla vietnēm, visai šī informācijai ir jābūt pieejamai vēl bez patreizējās informācijas, jo katrā ziņā uz marķējuma pārtiks produktiem mēs nevaram uzrakstīt visu. Patērētājiem jebkurā gadījumā būs jāgriežās interneta vietnēs un citos. Paldies Skotas kungam! Grazie, grazie, eh, Tabaši. Adesso... Paldies eh, Tabaidī kungam. Tagad uh, eh, Garcija Peras. Paldies, priekšstādātāja kungs. Paldies, Skot Dantes kungam par eh, šo ziņojumu, un es domāju, ka mūsu eh, komitejā mēs visi vienosimies, jo ir nepieciešams eh, darbs šai virzienā. Ir nepieciešams, ir nepieciešams šīs norādes. Un es vēlos atbalstīt šo sistēmu kopumā, tas ļaus mums arī starptautiski labāk aizsargāt uh, mūsu izcelsmes uh, produkts, un arī tagad par šo Eiropas logo vai marķējumu. Es domāju, ka tas veicinās lauksaimniecības attīstību un veicinās produktu kvalitāti. Tas sanāks par labu mm, lauksaimnieku darba ražīgumam, ražīgumam kopumā, un tas mm, dos impulsu uh, attīstībai uh, lauksaimniecības apgabalos, kuros ir nelabvēlīgi apstākļi. Un šādi mēs varēsim iegūt eh, augstas kvalitātes uh, produktus. Um, domāju, ka vienkāršošanu nevajadzētu um, veikt uz uh, tās informācijas rēķina, ko sniedzam patērētājiem. Patērētājiem ir nepieciešama uh, visa veida informācija, jāizskat katrs gadījums atšķirīgi. Uh, bloki atsevišķi, un ir um, dažkārt tādi punkti, kur uh, atšķirība ir ļoti liela starp uh, dažādiem marķējumiem. Es domāju, ka mēs uh, uh pā, nelielu skaitu grozījumu iesniegsim, bet kopumā atbalstam. Paldies, saka priekšstādātājs. Nākošā ir uh, Vatsons kundze. Well. Paldies, prieksēdētāja kungs, un es vēlētos pateikties arī referentam. Uzskatu, ka dokuments ir ārkārtīgi labs un līdzsvarots, bet eh, vēlētos redzēt vairākas lietas sīkāk paskaidrotas. Galvenokārt eh, lieta par tā saucamajiem tradicionālu raksturu produktiem. Personīgi uzskatu, ka e, Eiropas kultūras neatņemama sastāvdaļa ir tradicionāla rakstura produktu ražošana un izgatavošana. Tāpēc uzskatu, ka šo tradicionālo rakstura produktu sagatavošana ir būtiska, un tieši mums, kuri vēlamies saglabāt dzīvot spējīgu lauku vidi, ir svarīgi. Pat e, ņemot vērā to, ka pavisam drīz kopējā lauksaimniecības politika beigs darboties tik veiksmīgi, kā tā ir darījusi līdz šim. Uh, Es uzskatu, ka viens no galvenajiem argumentiem aktīvas lauksaimniecības politikas saglabāšanā ir tieši kultūra mantojuma saglabāšana. Vēlētos pieminēt vēl vienu lietu, un tā ir sekojoša. Modernie ražotāji, modernie pārstrādātāji, tajā sauc tajā skaitā arī pārtiks ražotāji šobrīd izmanto datorizētas metodas. Uh, Viņiem visas receptes un visi dati ir digitālā veidā saglabāti. Un ja mēs vēlamies attīstīt pārtiks ražošanu nākotnē, tad patiesībā tie būs datoriķi, kas to darīs. Un arī tradicionālas maizes cepšanai tad būs nepieciešama datora speciālista palīdzība. Nē, mums ir jāsaglabā tradicionāla rakstura produktu ražošana. Vēl e, divas lietas, e, kuras mēs bieži aizmirstam, jo mēs tās esam pieraduši redzēt e, veiksmīgi. Pirmais, vispirms mēs runājam par pārtikas marķēšanu un par papildus informēšanu. Ja mēs vēlamies papildus informāciju, tad mums būs bezgalīgs dažādu marķējumu un logotipu saraksts. Tur būs gan veselības norādes, gan norādes uz izcelsmes un cilmes vietu, gan tradicionālās norādes, gan to, kāds ir oglekļa dioksīda iespējas. Jūs nespējat vispār iedomāties, saraksts būs bezgalīgs, es garantēju. Varbūt, ka viss varētu vienkāršot un vienkārši pateikt, ka jā. Pārstrādātājs var uz produkta likt, ko vēlas, bet nekad nedrīkst maldināt patērētāju. Tā ir skaidra valoda. Tas nozīmē, ka ražotājs var teikt, ko grib, bet viņam ir jāpierāda, ka tas, ko viņš saka, ir pilnīgi korekti, simtprocentīgi pareizi. Neliels piemērs. Ja, piemēram, es ražoju desiņas un apgalvoju, ka šajās desiņās izmantotā gaļa nāk no ļoti priecīgām cūciņām, tad man ir jābūt argumentiem un pierādījumiem tam, ka tiešām um, cūciņas ir priecīgas. Tas ir sava veida piemērs, tātad mums ir jābūt principiāliem un jāpieprasa kritēriji, un šie kritēriji ir jāizpild visiem. Tā vietā, lai mēs sastādītu 800 lapušu biezu grāmatu, kurā būtu 3000 dažādu logotipu. Nē. Un vēl viena lieta mani kaitina un nikno tas, ka tirgvedībā audzējot zīvis, Tātad mēs zinām, ka zivis netiek audzētas uz zemes un augsnē, bet joprojām tas ir lauksaimniecības produkts, kas tiek audzēts īpašos apstākļos, un mēs to varbūt varētu uh, uzskatīt par kalnu kazām, jo arī zivis, kuras tiek audzētas īpašos apstākļos kalnu ezeros, tātad, ja jūs pārdodat šīs zivis, tad jums ir jāapgalvo tā, tā tad pārdodot audzētas zivis, jūs pārdodat ideju, ka jūras zivis un dabīgi audzētās zivis tiek eh, pasargātas. Tas ir pilnīgi nepareizi, jo izaudzēt vienu kilogramu ezeros vai jūrās audzētas zivis, tas eh, patiesībā, nā, tas patiesībā kaitē visiem brīvībā dzīvojošajām zivīm. Paldies! Grazie, Madame Polson. La parola mm, l'onorevole. Paldies, Polsons kundze, turpina priekšsēdz. Un tagad Paldies, uh, tagad uh, Delange kundze. Paldies. Paldies, un es gribētu pateikties par. Uh, jau teiktajiem ievadvārdiem un uh, tas nozīmīgākais, ko mēs uh, šeit lauksaimniecības komitejā uh, varam sasniegt, ir šis Eiropas logo vai Eiropas mārķējums. Raugos uz kolēģiem, kas strādā citās komitejās, es domāju, ka mūsu skatījumā tas varētu būt tas būtiskākais punkts, par kuru mums patiesi ir um, jācīnās. Un, lai to sasniegt, mums vajadzētu pārliecināt kolēģis arī šeit parlamentā. Uh, Vēl pāris tādi noteikti punkti par papildu informāciju etiķetēs marķējumā. Teikšu atklāti, ka es vēl šaubos par definīcijām. Protams, ka ir labāk, lai būtu uh, kopēja Eiropas definīcija, piemēram, CO2 izmešiem, jo, piemēram, uh, Lielbritānijā kāda liela varam un mazumtirgotāju ķēdi ir izstrādājusi paši savu tādu logotipu CO2 izmešu, zem CO2 izmešu produktiem, bet mums jācīnās arī par tādu kopēju marķējumu. Un bez tam nevar būt tā, ka dažas dalība valsts ir nozīmīgākas. Un, ja kāds, nu jā, 6 metrus zem jūras līmeņa um, strādā un dzīvo tur. Dažas lauksaimniecības uh, formas ir mazāk nozīmīgs nekā cits. Tā, piemēram, Nīderlandē nozīmīgi ir tas, lai piena ražotājs uh, uzzinātu par uh, jaunumiem, piemēram, par to, ka uh, šis piens, kas tiek piegādāts, ir uh, nācis no govīm, kas ir ganībās, nevis tikai uh, slēgtās fermās stāvējušas, un tas ir nozīmīgi varbūt arī ražotājiem. Un tad dalība valsts pati lem, jo dalība valsts zina arī vislabāk, ko sagaida patērētāji, jo tā vislabāk arī pārzina patērētāji un arī lauksaimnieku gan um, intereses, gan arī uh, pārāžas. Vēl pāris punkti. Īsti nepiekrītu uh, tam teikumam, kur tiek uh, runāts par to, ka pēc iespējas vairāk informācijas ir nepieciešams. Mm, tam es neticu. Es nedomāju, ka etiķete vai marķējums ir tas, um, tā vieta, kur um, patērētājs gustis vairāk informācijas. Šī vieta ir ierobežota un tādēļ mums vajadzētu koncentrēt tikai uz to būtiskāko. Nu, teiksim, to vietu, kur uh, atrodas konkrēta ferma, to var uh, weblapā ievadīt. Un, piemēram, uh, Teļagaļas gadījumos uh, var ieradīt kodu un sameklēt uh, konkrēti fermu un apgabalu, kurā tas ir, un tur uh, ir atrodama informācija kad uh, šis ceļš ir dzimis, kad uh, uh, nogādāts lopkalpstuvē un tā tālāk un tā joprojām. Un ne visam, teiksim, jābūt atrodamam marķējumā vai etolo, e, etiķetē. Un savukārt attiecībā uz bioproduktiem mums ir nepieciešama plašāka kontrola mm, attiecībā uz uh, bioražojumiem no trešajām valstīm, jo tas nozīmīgākais ir kontrola, ja šie bioprodukti tiek ievest no trešajām valstīm. Mēs esam vairāk kārt arī teikuši, ka mums ir nepieciešama lielāka finanšu līdzekļa konkrētai un uh, personālam. Tātad lielos vilcienos piekrītu referendam, bet iesniegsim vēl dažādas grozījumus. Paldies! Grazie, Madame Delange. Adesso, onorevoli... Paldies, Delanges kundzei. Tagad Hofman kungs. Eh, Lavijas kungs, atvainojos. Jā. Arī es gribētu pateikties eh, Skotas kungam par ievadvārdiem. Piekrīt dalījumam starp dažādiem marķēšanas sistēmām, bet varbūt, ka mēs tiešām varētu šīs koncepcijas padarīt skaidrākas un arī definīcijas. Herants kungs ierosināja interesantu papildu produkciju, integrē, e, papildu kategoriju integrētā produkcija. Tas ir atšķirības, e, tā ir atšķirības zīme, kas e, kopienā līdz šim maz tikt izmantot. Un tad vēl daži aspekti, kas man šķiet svarīgi. Komunikācijas aspekts. Daudz par to izteicās. Tas noteikti dažos eh, kopienas reģionos ir eh, diezgan nozīmīgi. Divi trešdaļi eh, patērētāju nezina. Ko tad īsti iesākt ar uh, informāciju, kas atrojam uz mārķējumu? to ir pētījumi parādījuši. Un ko tad mums dod šī informācija, ja patērētāji to nespēja saprast? kurš simbols, ko tad īsti nozīmē, kas uz šīs etiķetes atrodams, uz šī mārķējuma. Tādēļ um, jāreikinās ar šo realitāti un otrā pīlāra programmā tur runa par aizsargātiem konsorcijiem un tad ar e, struktūru fondu palīdzību derētu koordināciju veikt kopienas tirgū lai patērētāji šo informāciju varētu vieglāk uztvert par izcelsmi. Paldies Lavijas kungam, tagad Hofman kungs. Dorfman kungs. Paldies, priekšsēžkungs. Es kolēģis, ka tā ziņojumu uzskatu par labu un lauksaimniecības nozars nākotnē ļoti svarīgu ziņojumu. Divas lietas gribētu izcelt. Mēs runājam par izēvielas izcelsmu. Un es domāju, tas saistīts ne tikai ar informācijas sniegšanu patērētājiem, bet arī ar uh, pievienoto vērtību, uh, kur tad tā paliek. Mēs esam lauksaimniecības komiteja, kas gal galā ar atbildi par to, lai nevis tikai pārstrādātāji nosmelt visu krējumu, bet arī patērētājiem būtu kāds labums. Uh, tas ir ražotājiem. Un kāda ir situācija tagad eh, gaļu, eh, gaļas lopu nozarē? Eh, šeit tiešām arī audzētājiem ir mas labums, lielāko labumu gūst tirgotāji vai pārstrādātāji no izcelsmes norādījumu, un tādēļ mums jāraugās to, lai arī ražotājs zemnieks kaut ko iegūtu. Uh, Otrs punkts, tas ir diezgan sarežģīti, te runa par piedāvājuma vadīšanu, vadību. Eh, es domāju, ka tikai tad mūsu centieni būs īstveiksmīgi, ja eh, ražotāji varēs arī piedāvājuma apjoms kontrolēt, ietekmēt. Un te ir profesionalitāte nepieciešama vīntirgs eh, eh, tirgu jau tas ir paredzēts un tas notiek jau diezgan veiksmīgi, kā arī izstrādājuma cenas var tikt eh, noturēts augstas, ja ir runa par tirgu palaižamā produkcijas apjomiem. Un es gribētu pateikties arī referentam par to, ka viņš ir uh, kalnu reģionos ražotājs īpaši izcēlis savā ziņamā. Paldies. Tagad. Uh, ai, nākamā runātāja Ajuzo Gonzalesa. Paldies, priekšsēžkungs. Vēlējos referent referentam un ēnu referentiem pateikties par prezentācijām un arī par darbu. Un dažas, eh, eh, daži komentāri no manas puses. Esmu atbildīgā referente par ad, eh, vidas komitejas atzinumu. Eiropā ir stingrs pārtikas izstrādājuma kvalitātes prasības, kas tiešām pārspēja ļoti to, kas ir citur pasaulē. Un tieši tā svarīgi ir, lai būtu viena veida etiketi visai Eiropā, lai patērētājs zina, ko viņš ēd, ka tiešām tas ir Eiropas izstrādājums pēc mūsu stingriem noteikumiem. Un šie noteikumi nav uh, tik stingri tiešām uh, ārpus ES, un mēs arī to nespējam kontrolēt un pat nedrīkstam pēc Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumiem Izcelsmes eh, norāde, geogrāfiskā norāde ir arī Eiropas identitātes eh, norāde. Tā, tā eh, dod pievienoto vērtību mūsu izstrādājumiem, un tas ir jāsaglabo. Tas ļoti svarīgi. Un īpaši attiecībā uz vīnu tas ļoti labi darbojās. Šeit tradīcijas ir vissenākās šajā ziņā. Tātad šī sistēma ir jāatbalsta, jāsaglabā, un nesamazināsim savus eh, kvalitātes prasības eh, caur to, ka nebūs vairs tik skaidrs šīs izcelsmes norādes. Tad mēs daudz ko zaudētu. Tātad kritērijiem Eiropā ir jābūt eh, vienveidīgiem, arī attiecībā uz ekoloģisko ražošanu, piemēram, tam ir jābūt vienveidīgām. Arī uh, e, izēvielu izcelsmi vēl varētu norādīt, bet tam jābūt vienkāršai šai sistēmai, sarežģītība mums neko nedos. Paldies! Dantā. Paldies, vēlos e, pateikties par ieguldīto darbu un par augsts kvalitātes dokumentu. Es gribētu viņam uzdot vienu jautājumu. Atšķirīgos paziņojumos, ko izteica komisija un komisijas dienesta par šo jautājumu, tiek runāts par to, ka komisija uh, domā par to, ka varētu šo um, apstiprināšanas uh, pr uh, procedūru mainīt. Un tas uh, skar produkts, kas uh, tiek um, izvesti no Eiropas Savienības un pārdot dažādos tirgos. Man liekas, ka ir um, jārunā par šo jautājumu un mainīt šo uh, certifikācijas uh, programmu. Man liekas, ka um, tas nav nepieciešams. Manuprāt, ir nepieciešams saglabāt tādu vienotu uh, Uh, um, procedūru, uh, lai šis logo arī būtu vienots un atbilst vienotiem kritērijiem. Nākošais runātais Žozē Bovēlūts. Un pēc tam Magines skundze. Tātad es gribēju tikai pateikties uh, referentam par paveikto darbu, un tās ir drīzāk tādas uh, precizējuma uh, detaļas 6, 7, 8, 16 un 28, jeb 26. punktā. Nu, tas ir ļoti precīzi, nevis polemika. Pirmais jautājums. Es atgriezīšos vēlreiz pie tā jautājums par Eiropas Savienības kvalitāti. Manā skatījumā pretēji tam, ko mm, teica viens no kolēģiem, es domāju, ka tas varētu radīt nu, tādu um, sajukumu, tādas uh, patiesas kvalitātes. Uh, uh, marķējumu, jo, manuprāt, nav tādas vienotas Eiropas normas, un Eiropas uh, ražošanas normas ir atšķirīgas. Un es domāju, ka šeit varētu rasties tādas neskaidrības. Tagad par septīto punktu. Tas ir jautājums par tirdzniecībā un lēšanas apgrozībā normām. Vai ir uh, jāsaglabā šī loģika par standart normām, cena un uh, uh, kalibrēšana, jeb uh, ir jārunā par tādu paplašināšanu? Uh, uh, lauksaimniecības produkti dažādi, uh, un uh, nevienmēr viss ir jāstandartizē. Bio daudzveidībai jātiek arī attainotai Eiropas Savienībā. Tātad es domāju, ka tas būtu pievienojams. Tagad prastoto punktu. Tas ir jautājums par Eiropas normu, jeb standartizācijas komiteju. Un jautājums ir, vai tas patieši ir tas piemērotākais institūcijas veids, lai izskatītu šo jautājumu, vai nevajadzētu drīzāk atgriezties pie um, aģentūras uh, domas, jo tas, man liekas, uh, atbilstu vairāk darba mērķim. Un noslēgumā par izvērtēšanas mehānismu uh, atbalstu uh, šos um, aizsargāt geogrāfiskās izcelsmes norādes principa. Un es domāju, ka uh, divu uh, izcelsmes norāžu saglabāšana ir uh, laba. 26. punktā savukārt runā par to, ka jāreģistrē izcelsmes valsts, un es domāju, ka tas ir ne tikai jāreģistrē, bet arī jānorāda, un norāda ir nepieciešama arī patērētājam, lai, nu, viņam būtu arī pilnīgi informācija un atsauc uz izcelsmi. Paldies! Paldies, Žozē, tagad Magines kundze. Paldies, priekšsēdi, Garnernāša. Vai drīkst jautāt referentam, vai viņš ir paskaties. Uh, tā tad uh, eh, piegāda uz mājām vai restorāniem nozarei, uh, catering. Šeit tiek sniegt ļoti maz informāciju par uh, Eh, piegādāto eh, pārtiks produktu. Par vīnu jau to vēl var noskaidrot, bet kā tad ir ar eh, proteīna avotu gaļu, piemēram, vai arī šim aspektam ir referents pievērst savā ziņojumā uzmanību? Paldies! Paldies! Tagad Sigreska kungs beigās, un pēc tam vārds būs komisijai. Pavisam īsi. Mans jautājums drīzāk komisijai nevis referentam. Kādēļ reģistrācijas procedūra tik ārkārtīgi gāra? Dažreiz tas ir trīs gadi. Tas taču ir pat raku. Un nākamais. Par atbalstu runājot. Kādas iespējas atbalstīt eh, mazo, mazmērogu produkciju. Eh, šī produkcija jādefinē, kas, tas, eh, kas tad ir mazmērogu produkcija, un te jāsniedz finansiāls atbalsts šim ražotājiem. Tad pār izēvielām, kā tās tiek ražotas, piemēram, govs, kas ganās brīvi, jebšu tiek turēts tikai staļļos. Pavisam liela atšķirība arī attiecībā uz piena ražošanas efektivitāti un izmaksām, protams. bet arī attiecībā uz uh, garšu un to, ko patērētājs gal galā iegūst. Paldies! Eh, Debata ir bijusi interesanta. Došu tagad komisijas pārstāvjiem Kordaņie kungam vārdu un pēc tam atkal Džankārlo Skotā kungam, kurš atbildēs jautājumiem. Vispirms komisijas pārstāvs lūdzu. Paldies, priekšsēdē, kungs. Sākumā gribu pateikties referentam par ļoti labu paveikto darbu, ko viņš ir paveicis. Un gribu teikt, ka komisija ļoti gandarīta ir par šo dokumentu, kas atbalsta tās paveikto darbu, un ir vairāki elementi, kurus šis ziņojuma projekts atbalsta un kur ir minēti komisijas dokumentos. Un mēs gribam jūs informēt par to, ka pat labam konsultējamies ar ieinteresētajām pusēm un runājam par nākošajiem etapiem jo iespējams, ka būs likumdošanas priekšlikums līdz nākošā gada beigām, un katrā gadījumā parlamenta viedoklis ir ļoti nozīmīgs, lai uh, sasniegt mūsu nosprausto mērķi. Izteikšu pāris piezīmes un ceru, ka tās uh, atbildīs, uh, nu, ja ne visiem jautājumiem, tad vismaz uh, lielākā daļa jautājumu, kas tika uzdoti un izteikti. Nu, sākumā par Eiropas logo. Es domāju, ka ir nozīmīgi uh, skaidrot uh, kādu elementu šis kvalitātes. Uh, logo Eiropā ir jautājums, kas uh, tiek diskutēts vairākus gadus. Komisija bija ļoti atvērta šai idejai. Un uh, galu galā Šī iespēja komunikācijā netika ietverta vairāk iemesli tam ir. Nu, pirmais un būtiskākais ir tas, ka šī ideja to noraidīja lielākā daļa iesaistīto pušu, tad, kad notika konsultācijas par zaļo grāmatu, un arī tādēļ, ka šis logo negarantē neko citu, ka tikai to, ka Eiropas ražošanas noteikumi tiek respektēta, un tas būtu atvērts visiem eh, importa eh, produktiem, kas eh, tiktu ražot pēc tiem pašiem principiem. Un interesētās puses bija ļoti norūpējušies, ka patērētājs varētu jaukt šīs lietas. Un tas novada komisiju pie tā, ka tā vairāk atbalstīja tādu ceļu, ka tiek norādīta uh, ražošanas vieta. Tā ir arī atbalstīta šajā ziņojumā. Tagad par kvalitātes kontroli. Nu, pirmkārt, trīs marķējums aplūšana un šī ideja kopumā par vienkāršošanu ir tāda, ka pat laban ir dažādas šīs uh, gan šie reģistri, gan arī datu bāzes eh, un arī um, dažādas pozīcijas. Eh, tā piemēram, liekas, ka ir iespēja vienkāršot, lai sistēma kļūtu skaidrāka, pārskatāmāka mm, kopienas likumdošanā un tā apvienot to, kas ir kopējs un harmonizēt to, kas ir izdarāms. Bet, protams, ka šī griba to nevaram ignorēt, jo tāda katra ražošana ir ar specifiskiem elementiem, piemēram, vīna un alkohola dzērienu ražošana jāpiemina. Nu, un ne visi, teiksim, pārtiks produktu ražošanas sektori ir ietverami. Mēs atbalstām parlamenta pozīciju attiecībā uz šo jautājumu. Tagad par šo divu norāžu saplūšanu. Uh, Mūsu paziņojumā ir skaidri teikts, ka tas ir ceļš, kas jāizpēta, veids, par kuru varētu diskutēt, un varbūt, varbūt, ka šis varētu tikt izskatīts kā apsvērums, bet pat laban nav nekas konkrēti pieņemts, nekāda lēma nav konkrēti pieņemta. Tagad par tradicionālajiem produktiem es uzmanīgi visu to uzklausīju Un esmu gandarīgs par atbalstu, kāds tika pausts. Gribu jums teikt, ka no komisijas puses arī uh, mēs uzskatām, ka tie ir produkti, kurus mēs gribam izcelt to kvalitātē, mēs gribam, lai tie baudītu tādu privileģētu stāvokli, un tādēļ mēs runājam par šīm uh, par šiem īpašajiem a, produktiem, jo nedaudz vairāk kā 20 a, produktu tagad ir reģistrēti un ir pagājuši jau 20 gadi, un mums liekas, ka šī sistēma nav apmierinoša. Un tādēļ ir nepieciešams kāds labāks veids, lai šos tradicionālos a, produktus un to ražošanu veicinātu un atbalstītu. Un noslēgumā es gribētu vērst jūsu uzmanību uz pēdējo punktu paziņojumā. Uh, Tas ir, tas ir veltīts uh, certifikācijai, nacionālajai un kopējai, jo šī sistēma ir uh, attīstījusies, nu, burtiski tādā uh, progresīvā līkmē pēdējo gadu laikā. Bažas ir par uh, izmaksām, kādas piekrīt ražotājiem, kā arī uh, risks, ka uh, patērētājs varētu vienkārši jaukt dažādās zīmes. Un tādēļ komisija domā, ka ir jārēģē, lai novērstu neskaidro situāciju, lai arī tieši šobrīd uh, Mēs nedomājam, ka ir nepieciešama likumdošanas iniciatīva, bet gan būtu pietiekami ar vadlīnijām vai pamatnostādnēm, par kurām varētu mēs vienoties ar interesētajām pusēm un sektoriem. Tagad atkal noslēgumā par reģistrācijas procedūru, lai atbildētu uz vienu no jautājumiem, teikšu tā. Mēs apzināmies uh, to, ka procedūra ir lēna un uh, dažkārt ļoti gara jo to nosaka tas, ka ir sākumā pirmā analīze, kas tiek veikta nacionālā līmenī, un pēc tam uh, vēlreiz Eiropas līmenī. No Eiropas uh, puses mēs esam apņēmušies uh, atbildēt uh, maksimāli viena gada laikā pēc uh, dalību valsts pieprasījuma saņemšanas, un tas nozīmē, un ka pat labam pildam mūsu um, saistības. Un bez tam um, paziņojumā mēs uh, apņemamies uh, tāpat uh, strādāt pie procedūras, lai pātrinātu mm, pētījumus un analīzes, un, protams, arī lēmu pieņemšanu attiecībā uz tiem jautājumiem un pieprasījumiem, kādi mums ir uh, adresēti, līdz pat tam, ka noraidām pieprasījums, kas nav pienācīgi no dalību valstīm vērsti. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Un tagad Džankarlo Skotas kungam vārds gala komentāriem. Un es vēlreiz atgādināšu, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz 16. novembrim, līdz pusdienlaikam. Uh, Un e, tad mēs izskatīsim 1. decembrī e, šos grozījumus. Paldies, turpina Skotas kungs. Es vēlētos pateikties visiem par e, daudzajiem komentāriem un pēc dažādajiem, pēc diskusijām ar ēnu referentiem mēs esam sagatavojuši šo ziņojumu un jāsaka, ka daudz man ir, pazi, daudz man ir palīdzējuši. Šeit izteiktie komentāri ir ārkārtīgi interesanti, īpaši par kvalitātes marķējumu. Un eh, tas būtu sava veida garantijas, sava veida garants patērētājiem, ka tiešām Eiropas Savienības kvalitātes marķējums nozīmē ļoti labu produktu un e, tas e, nāktu par labu gan ražotājiem, gan patērētājiem. Tātad mēs uzskatām, ka Eiropas e, kvalitātes logo tiešām nozīmētu ļoti augstas kvalitātes zīmi. Veiksmīgs bija priekšlikums par izcelsmes vietu un par tradicionālo produkciju. Arī to mēs varbūt varētu pārskatīt un varbūt, ka ar grozījumiem mēs varētu mūsu atzinumu padarīt labāku. Par astoto punktu. Par eh, <clears throat> Eiropas standartizācijas komiteju. Kādas tad mums ir citas iespējas? Mums ir nepieciešama šī standartizācijas komiteja. Mēs vienojāmies par to, ka varbūt dalību valstīs būs nacionālās uzraudzības organizācijas, kuras nodrošinās minēto standartu izpildi. Tomēr standartiem ir jābūt tikai papildinošiem. Un eh, vēl vēlētos uzsvērt, ka pēdējos gados ir parādījusies tendence lauksamitības sektora izmaiņām, un tas, ka mēs vēlamies stiprināt kādus produktus vai reģionu. Katrā ziņā lauksaimniecība un arī dabas teritorijas Eiropas Savienībā ir mainījušās. Mūsu vēsture, lauksaimniecības metodas, kultūra ir ļoti daudzveidīgas. Mums ir jāsaglabā šī daudzveidība, jo tādējādi mēs saglabāsim mūsu lauku teritorijas. Mūsu tēvi tēvi zināja, ko darīt ar zemi, ko darīt ar mežiem, un mums vajag saglabāt šīs zināšanas. Mūsu tēva tēvi zināja, kā audzēt graudus, burtiski uz klincrādzes, vai kā tur audzēt aitas. Tā ir lauksaimniecības pārvaldības metode, kas ir veidojusies gadsimtu gaitā. Tagad lauksaimniecības teritorijās ienāk arī turisms. Katrā ziņā lauka teritoriju saglabāšanā ir vesela virkna metodas, kuras visas vajadzētu šeit izskatīt. Vēlētos pateikties par visiem komentāriem, es atbildēšu uz jautājumiem vai kādiem priekšlikumiem, un, protams, ka mēs izskatīsim visus grozējumus, jo šeit runa iet par mūsu kopīgo Eiropu, kas arī mums kopīgi ir jāpārvalda. Paldies, turpina prieksēdes, paldies Skotas kungam. Mēs esam pabeiguši šo darba kārtības punktu. Un tagad, kā jau teicu, 1. decembrī mēs pieņemsim un balsosim par šo atzinumu. Un pēdējais darba kārtības punkts ir lauksaimniecība apgabalos, kuros ir nelabvēlīgi dab, dabas apstākļi, īpaša veselības pārbauda. Dorfman kungs ir referents, un mums ir komisijas pārstāvi uzstāšanās ar viedokļu apmaiņu mēs domājam sagatavot ziņojumu, kurā tiktu apkopot pilnīgi visi viedokļi, un jāsaka, ka arī revīzijas palāta ir vērsas uzmanību uz eh, lauksaimniecību apgabalos, kuros ir nelabvēlīgi dabas apstākļi. Tā tad dod vārdu. Nē, Dorfman kungs nebūs pirmais, kas runās. Pirmais runātājs ir e, eksperta paneļa pārstāvs, un tā ir Sūnas kundze. Lūdzu. Allora? Donde sta? Donde sta? Zona. Herberts, dov'è? Tad Herbert kungs tomēr. Grazie, Presidente. Eh, Pronto, grazie. Grazie per la precisione. Dunque, eh, io rappresento. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es šeit pārstāvu Agrī ģenerāla direktorātu no Eiropas komisijas. Un eh, man ir lūgts sagatavot PowerPoint prezentāciju par to, kādu palīdzību no Eiropas Savienības puses saņem lauksaimniecības apgabali, kuros ir nelabvēlīgi dabas apstākļi. Es vēlētos sākt savu uzstāšanos ar to, ka apkopošu galvenos viedokļus. Šogad aprīlī komisija pieņēma eh, paziņojumu, un es savu runu sadalīšu divās daļās. Vispirms varbūt mazliet parunāsim par to, kāpēc mēs veicām šo veselības pārbaudi, un eh, otrām kārtām īs pārskats par to, kādi ir eh, būtiskākie uh, zonēšanas kritēriju lauksaimniecības teritorijām un kā padarīt palīdzību lauku teritorijām efektīvāku. Šī PowerPoint prezentācija, es nezinu, vai es to varu jau kādā veidā pārādīt uz telpā esošajiem ekrāniem, bet jebkurā ja gadījumā es to nolasīšu. Ja jūs to esat saņēmuši papīra vai elektroniskā formā, Tad eh, šeit ir Eiropas karte, kurā ir zonējums Eiropai. Un eh, kā mēs visi zinām, apgabalos, kuros ir nelabvēlīgi dabas apstākļi, atbil, atbalsts no Eiropas komisijas puses ir ticis piemērots no 75. gada. At, šis atbalsts nav obligāts, un šobrīd e, tikai viens no trīs nelabvēlīgajiem apgabaliem ir pārskatīts. Tie ir kalnaini apgabali un apgabali ar e, īpašiem dabas apstākļiem. Tieši šie divi apgabali ir pārskatāmi. Tā saucamās vidus teritorijas kuras var sastapt pilnīgi visās dalību valstīs, izņemot Nīderlandi, Dāniju un Maltu. Pārējās visās dalību valstīs ir šīs teritorijas. Un 2007. 2013. gada finanšu plānā ir paredzēts pāri par 11 miljardiem eiro, kas ir domāti lauksaimniecības atbalstam šajā periodā, tieši tiem apgabaliem, kuros ir nelabvēlīgi apstākļi. Runa iet gan par kompensatīvajiem mehānismiem, Un šeit mēs redzam, ka 41% no lauksaimniecības teritorijām Eiropas Savienībā ir dzeltenā krāsā. Uh, Un e, tas nozīmē, ka 7% no Eiropas Savienības lauksaimniekiem saņem atbalstu no šī fonda. Nākamajā slīdītē ir redzams, ka e, šajā sistēmā mēs nerunājam par jaunu politiku, vai mēs runājam tikai par patreizējās politikas pārskatīšanu. Uh, Mēs vēlamies redzēt definīciju pārskatīšanu, notiks definīciju pārskatīšana, notiks mērīšanas metež, metožu pārskatīšana un to, kā mēs labāk varētu izmantot finansējumu. Tātad šeit runa neiet par ģeoloģiskām teritorijām vai teritorijām, ir, kurās ir īpaši nelabvēlīgi dabas apstākļi. Mēs vēlētos radīt caurskatāmāku defini definīcijas, ko nozīmē apgabala ar nelabvēlīgiem dabas apstākļiem. E, šeit nedaudz statistikas un attīstība gadu gaitā. Tātad sākotnēji 75. gadā tika izveidota sistēma, kas sekojoši ir tikusi izmainīta un attīstoties kopējai lauksaimniecības politikai, izmainījās arī kritēriji un vajadzības. 75. gadā tika izveidot sistēma, un toreiz galvenais bija saglabāt dabas teritorijas, vienlaicīgi saglabājot arī aizsargājumajās dabas teritorijās esošo lauksaimniecību. Tad izmainījās ekonomiskā situācija, un 2000. gadā Galvenais bija lauksaimniecības zemju saglabāšana un to dabas teritoriju saglabāšana, vienlaicīgi nodrošinot ilgtspējīgu lauksaimniecību dabas teritorijās. E, un šī kopējās lauksaimniecības politikas pārskats 2003. gadā kā arī strateģisko mērķu izvirzīšana 2007. gadā ir izmainījuši finanšu un atbalsta sistēmu. E, mazliet precizēšu. Kaut arī mēs runājam par vides dimensiju lauksaimniecības teritorijās, mēs runājam par finansējumu, par atbalstu, bet tas nav atbalsts, kas ir domāts teritoriju attīstībai. Tas ir atbalsts, kas ir domāts vides aizsardzībai un eh, tādu teritoriju aizsardzībai, kurās lauksaimniecības apstākļi ir smagi. Tātad runa neiet par šķēršļu pārvarēšanu un runa neiet par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu. Tātad mēs nerunājam par tiešajiem maksājumiem lauksaimniekiem. Šeit sistēma ir nedaudz cita. Nākamais, runājot par to veselības pārbaudu, kuru šobrīd veids komisija. Tātad, kā jau norāda pats nosaukums, runiet par veselības pārbaudu un iespējams, ka mēs atradīsim kādu slimību simptomus, kurus būs nepieciešams tālāk izskatīt. Galvenokārt tas attiecās uz revīzijas palātas komisijas un padomas vienošanos par to, ka ir jāizveido diagnožu saraksts un ahilēja papēžu saraksts. Ja mēs raugāmies uz apgabaliem, kuros ir nelabvēlīgi dabas apstākļi, tad ir nepieciešams izveidot, un tādi jau ir indikātors, pēc kuriem tiktu izveidot šie kritēriji. Tie ir socioekonomiskie apstākļi, vidējais iedzīvotāja vecums un vesela virkni citu indikātoru. Taču mēs vēlamies eh, nākt klajā ar papildus kritērijiem. Nākamais dalību valstis izmantot dažādus indikātorus, un jāsaka, šie indikātori un kritēriji dalību valsts starpā stipri atšķirās. Ir pāri par simts dažādi apgabalu klasifikācijas punktu, un ir ļoti milzīgas atšķirības starp apgabaliem, un arī par to, kādu atbalstu saņem šie atgabali. Piemēram, eh, runa iet par iedzīvotāju blīvumu, un tas šobrīd ir tāds, ka 130 iedzīvotājus kvadrātkilometru Vācijā, un citur šis skaitlis ir pavisam savādāks, kaut arī apgabals ir līdzīgs. Runājot par atbalstu, par finansiālu atbalstu, tad nevienmēr to saņem tie, kuriem atbalsts visvairāk ir nepieciešams. Cik tālu tad mēs esam slimību diagnosticēšanā? Mēs esam konstatējuši, ka ir nepieciešams izmaiņas, tās arī ir veiktas. Tomēr runājot par apgabalu definējumu, tad vienotības vēl nav. Revīzijas palāta pieprasa konkrētu apgabalu klasifikāciju, definēšanu, ir nepieciešams izveidot kopējus kritērijus. Jau 2005. gadā komisija nāca klajā ar priekšlikumu un pārskata analīzes izveidi komisija izveidoja ekspertu grupu, kura vienojās par astoņiem iespējamiem ģeofiziskiem kritērijiem, kurus vajadzētu izmantot apgabalos. Tie ir kritēriji, kas saistīti ar klimatiskajiem apstākļiem, augsnes situāciju, saistību starp augsni un klimatu. Katrā ziņā šie kritēriji ir samērā tehniski un aprakstīti komisijas paziņojumā un to jūs varat izlasīt arī manā ziņojumā. Balstoties uz komisijas secinājumiem, mēs, veid, mēs e, izveidojām vairākus uzklausīšanas gan dalību valstīs, gan arī komisijas režijā. 2007. gadā bija publiska uzklausīšana un pavisam kopā mēs uzklausījām ārkārtīgi daudz iesaistītās puses. Doma bija tāda, ka dalību valstīm vajadzētu izmantot apkopoto informāciju un datus, un e, tika izveidoti astoņi jauni biofiziskie kritēriji. Protams, ka arī komisija ir veikusi vairākus pētījumus un analīzes, bet katrā ziņā Eiropas datu bāzē visas informācijas nav. Darbs galvenokārt ir jāuzņemas un jāvada dalību valstīm. Uh, un eh, dalībvalsts savus novērojumus un secinājumus pēc tam sūtīs komisijai. Šobrīd mēs sadarbojamies ar dalībvalstu ekspertiem, bet eh, līdz nākamā gada janvārim mēs ceram, mēs būsim gatavi veikt ietekmes novērtējumu Eiropas līmenī, un balstoties uz šo novērtējumu mēs nāksim klajā ar ieteikumiem. Jau šobrīd redzams, ka jaunajai sistēmai, kurā ir tikai astoņi kopējie biofiziskie kritēriji, ir priekšrocības. Tā ir skaidrāka sistēma, kura balstās uz zinātniskiem, zinātniski pamatotiem kritērijiem. Tā ir sistēma, kurā tiek apskatītas visas lauksaimniecības teritorijas Eiropā, un tajā ir daudz mazāk mīnusu. Tie ir daudz vienkāršāk kritēriji un ar vienkāršākiem kritērijiem mēs teritoriju raksturot varam daudz veiksmīgāk nekā, ja tiek izmantots pār par simts dažādu kritēriju. Vēl bez tam mums ir vienošanās ar darību valstīm, un visas ir atzinušas, ka pieņemtie kritēriji ir veiksmīgi. Ja mēs e, paraugamies uz šiem astoņiem kritērijiem, tad e, komisija uzskata, ka mums ir nepieciešams veikt e, mērtiecīgāku finansējumu virzīšanu. Ir nepieciešams konkrēti zināms, kādi ir nelabvēlīgie dabas apstākļi un kā ar tiem tikt galā. Gan zinātniskā, gan cilvēks attīstība pēdējos gados ir vairākus no nelabvēlīgajiem dabas apstākļiem padarījušas par priekšrocībām. Piemēram, šeit redzam slīdītē piemēros, ka irigācijas, ar irigācijas sistēmu palīdzību var izveidot lauksaimniecīgi auglīgas zemes arī ļoti sausās teritorijās. Un Savukārt, ja ir pārāk daudz ūdens, tad var izveidot drenāžu sistēmu un meliorācijas sistēmu un tādējādi pārveist mīnus par plusu, pozitīvo par negatīvo. Nākamais, eh, ja augsne ir ļoti nabadzīga, tad var izvēlēties tādas lauksaimniecības kultūras, kuras tajā var izaugt un nodrošināt ražu, kas var būt ļoti veiksmīga un ko tirgo var pārdot par labu cenu. Tie ir tikai vairāk piemēri. Protams, ka teritorijas, visās teritorijās mēs nevarēsim situāciju atrasināt visiem pieņemamā veidā, bet tiešām ir iespējams nelabēlīgos dabas apstākļus pārvērst pozitīvos. Kā jau teicu, ne visos, apglab, ne visos apgabalos mums izdosies visu atrisināt, bet ir tādas teritorijas, kurās būs nepieciešams joprojām apkarot nelabvēlīgos dabas apstākļus. Mēs uzskatām, ka vajadzētu izveidot varbūt arī sīkāku definējumu. Piemēram, komisija uzskata, ka varbūt varētu varētu izvēlēties teritorijās ar nelabvēlīgiem dabas apstākļiem kādus konkrētus uzņēmumus un tiem sniegt konkrētu finansiālu atbalstu. Piemēram, ja kāds uzņēmums nodarbina daudz darbiniekus un ja apstākļi ir tik nelabvēlīgi, ka tam ir jāslēdz savu darbību, tad varbūt varētu tam palīdzēt. Tā tad varbūt palīdzēt ne lauksaimniecības apgabalam kopumā, bet konkrētiem ražotājiem. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams izveidot kopīgu sistēmu, jo šobrīd Eiropas Savienības līmenī nav skaidrs, kā mēs varam palīdzēt no Eiropas puses. Runājot par laika grafikiem, Kā jau es teicu, līdz 2010. gada janvārim mēs apkoposim dalību valstu iegūtos statistikas datus par nelabvēlīgajām teritorijām. Un, eh, ja jaunā komisijas kolēģija apstiprinās šos laika grafikus, tad eh, komisija sagatavos jaunu priekšlikumu 2010. gada laikā, visticamāk 2010. gada beigās. Un eh, doma ir sekojoša, ka jaunā nelabvēlīgo dabas apstākļu apgabalu sistēma sāks darboties 2014. gadā. Tas eh, patiesībā nozīmē, ka vienlaicīgi beigs darboties arī vecā sistēma. Protams, ka būs teritorijas, kuras zaudēs nelabvēlīgo dabas apstākļu apgabalu statusu, bet eh, šobrīd dalību valsts ir atbal, atbildīgas par šo datu apkalpo, apkopošanu. Un kad mums būs konkrēti zināms no dalību valstīm, kāda ir situācija, tad mēs varēsim tālāk runāt par atsevišķu teritoriju statusu. Paldies! A, ah, pie, pie, pie, pie, pie. Paldies! Es vēlos jums pateikties par um, šo stāstījumu. Tātad ietvars ir skaidrs un došu vārdu uzreiz Dorfman kungam un pēc tam sāksim diskusijas. Paldies! Paldies priekšsēdētāju kungs! Un vēlos arī pateikties par šo stāstījumu un vēlos papildināt un uh, īpaši uzsvērt sadarbību, kāda mums bija pēdējo nedēļu laikā. Nu, praktiski es eh, tagad jau varu sākt sastādīt eh, manu eh, ziņojumu. Pavisam īsi. Nu, praktiski centrālais jautājums ir jaunā definēšana un jauno kritēriju noteikšana. Tātad mums būs ne tikai socioekonomiski kritēriji, bet tādi, kas ievēros ne tikai uh, augsnes un klimata kritērijas. Nu, sākumā jāpaskatās uz šo simulāciju, kādu komisija tad līdz janvārim saņems no dalību valstīm, un tad mēs zināsim, kādi ir šie kritēriji. Mēs redzēsim, kāda būs reālā situācija. Pievērsīšos pāris jautājumiem un tiem vajadzētu būt pieminētiem arī šajā uh, ziņojumā, par kuru mēs runājam. Par jautājumu par to, vai kritēriji uh, ir uh, korekti, vai astoņi kritēriji ir pietiekami, lai šo situāciju pilnībā skaidri aprakstītu. Jautājums par to, vai šī metode ir pareiza. Komisijas priekšlikumā Mēs runājam par to, ka viens no astoņiem uh, kritērijiem uh, divās uh, trešdaļās no teritorijas uh, tiek novērots. Tam jābūt uh, šādā uh, izpratnē redzamam, lai uh, varētu to redzēt. Vai šie 67 vai 66 procenti ir pārāk augsta robeža vai nē. Uh, lai varētu runāt par apgabalu, kuros ir nelabvēlīgi dabas apstākļi. Un var jau būt arī tādi kumulatīvie efekti, proti vairāki negatīvi aspekti, kas tad vienojas. Un varbūt, ka tas tad dotu tādu kopēju nelabvēlīgu fonu, kas vēl ir augstāks. Varbūt, ka jāskaita šie kriteriji kopā. Un tad ir jautājums par to, vai tas tiek darīts vai nē. Pat labam komisijas priekšlikums to neparedz, eh, to, ka šie kritēriji var summēties. Tad komisijas pārstāv runāja par to, eh, kāda kritērija ir izvērzīta klimata apstākļiem un augstnes eh, jautājumiem. Un noteiktās situācijās šādi kritēriji sākotnēji negatīvi varētu izrādīties pozitīvi dažādām kultūrām, piemēram, domājot par vīna audzināšanu, audzēšanu vai olīvju, olīvu koku audzēšanu. Tur daži no aspektiem, kas citkārt ir nelabvēlīgi, ir gluži otrādi pozitīvi. Nu, līdz ar to ir nepieciešama tāda pieslīpēšana vēl šajos jautājumos, un tas ir dalību valstu darba jautājums. Un jāizslēdz no šo. Uh, teritoriju saraksta eh, tādi reģioni, kuri ir īpaši labvēlīgā situācijā, kuriem vienkārši šajā sarakstā nav jābūt. Un tad jauna definīcija ir nepieciešama tā sauktajā phasing out, jeb izstāšanās procedūrā. Ir zonas, kas eh, netiek iekļautas, citas eh, tiek par jaunu iekļautas, un skaitlim vajadzētu, teiksim, palikt tādam pašam. Un šāda izstājas iespēja tā jāparedz, bet nu cik ilgi šī. Uh, situācija turpinās, lai reģioni arī skaidri zināti, kā viņiem jāsagatavojas uz uh, šo uh, notikumu, kāds ir tad šis uh, laika grafiks. Nu, šeit uh, komitejā par ziņojumu mēs varētu runāt decembrī vai janvārī, un es vēlos uh, kolēģis, kas uh, par šo jautājumu īpaši interesēs, dot savu ieguldījumu, lai tas būtu tiešām labs ziņojums. Paldies! Priekšsēdētājs. Paldies Dorfman kungam. Tagad Garcija uh, Peres. Representante de la komisión y al señor Dorfman la presentación que gribētu pateikties komisijas pārstāvjiem un referentam par prezentācijām un informāciju. Es gari nerunāšu, es tikai gribēju paust bažas par to, tām izmaiņām, eh, kuras mēs atsimredzot eh, reiķinoties ar komisijas paziņumā sacīto varam gaidīt, un kas attiec īpaši uz mazapdzīvotiem rajoniem. Es domāju, ka Eiropas Savienības daudzos reģionos ir vienprātība par to, ka viens no ES lielākiem izaicinājumiem ir demografiska rakstura, eh, tātad iedzīvotāju skaita samazināšanās, īpaši lauku reģionos nezinu, vai šī kritērija izsvitrošana nevarētu negatīvi ietekmēt mūsu centienus uh, noturēt cilvēkus maz apdzīvotos rajonos. Tas kļūst arvien sarežģītāk, īpaši attiecībā uz jauniem cilvēkiem. Mums ir jāparaugās uz šo ierosināto kārtu karti, ko piedāvā dalībvalsts un kāda varētu būt ietekme šo ierosināto izmaiņu ietekmi. Kad mēs redzēsim dar, eh, dalībvalstu kārtas un simulācijas, tad mēs varēsim labāk noformulēt savu polīt, pozīciju, bet priekšsēžkungs es esmu nobežījušies, nobežījusies. Ja es viens no patreiziem lielākiem izaicinājumiem ir uh, stāties pretīm emigrācijai no maz dzīvotiem reģioniem, tad eh, eh, es domāju, šādām eh, izmaiņām, kādas mēs tagad te redzam, varētu būt ļoti negatīvs. Vārds nākamajam runātājiem. Paldies, priekšsēžkungs. Labi, ka arī šeit notiek veselības pārbaude attiecībā uz reģioniem. Uh, kuros ir nelabvēlīgi dabas apstākļi. Un, protams, ka eh, mēs ne, eh, mums būs grūti rast risinājumu, kas visiem ļoti patiks, bet es domāju, mēs vadamies no kopīga mērķa, proti, ka cilvēki var turpināt dzīvot laukos, un mēs gribam saglabāt lauku vidi, un šeit ir vairāk aspekti. Ja mēs gribam papildus izmaksas eh, kaut kā sekt, kādas izmaiņas, uz kādām mēs tiecamās, labāk pārvaldība, vairāk caurskatāmība, tas viss ir labi, bet mēs redzējām arī attiecībā uz patreizējo kārtību, e, kā tas var ietekmēt reģionus, kas ir e, uz robežas. Un kolēģi arī jau dažs no problēmām diezgan labi raksturoja sociālie aspekti netiks vairs ņemt vērā. Uh, ja netiks ņemts vērā vairs tas, ka dažos reģionos nav alternatīvu eh, ekonomiskā ziņā, tad mēs darīsim tieši to, ko negribam. Protams, mēs veicināsim emigrāciju no šiem reģioniem un e, eh, dabiskajās problēmas tikai e, palielināsies. Tātad, kādēļ socioekonomiskie aspekti šeit nav at, vairs netikti ņemt vērā? Protams, nav nekas sakāms pret pāriem kritērijiem, bioloģiskiem, fizikāliskiem Un tagad par šiem 66% izmantoto uh, lauksaimniecīski apstrādājumu uh, platību, tas mums šķiet pārspīlēt 66%. Vēl viena lieta, kas man ļoti bažīgu dara, ka šajā sarakstā e, vairs nav paredzēti tie reģioni, kas var kuros ir iespējams eh, saimniekojot gūt peļņu ar attiecīgām tehniskām investīcijām. Tas taču ir neloģiski. Eh, tiek izdarīti eh, pūliņi, lai šos, šīs problēmas pārvarētu, un tagad vairs netiek saņemts atbalsts. Bet taču šīs problēmas joprojām pastāv. Tagad taču cilvēks nevar sodīt par to, vai šīs, šos reģionus tādēļ, ka viņi ir izdarījuši liels pūliņus, lai pārvarētu dabiskos šķēršļus Tātad eh, ir taču arī gal galā iztērēta nauda jau, un tagad cilvēki par to tiks sodīti. Tagad vēl par to, ja mēs kalnu reģionu šeit vairs neņemsim vērā, eh, tad taču ir arī tomēr ultraperiferālie reģioni, kas saņem īpašu atbalstu zināmās jomās, bet es nedomāju, ka uz tiem šo programmu vairs nevarētu attiecināt, jo vidas problēmas, kas tur pastāv, piemēram, uz salām, ūdens trūkums, tās ir problēmas, kas rodas arī e, kontekstā ar gadu laikiem vai arī pat ilgstoši. Paldies, Desa kungs, nākamais runātais. Paldies, priekšsēžkungs. Paldies arī kolēģim Dorfman kungam, ka viņš strādā ar šo delikāto jautājumu. Diskusijas būs sarežģītas, lai mēs nonāktu pie saprātīga risinājuma. Komisijai vēlos teikt, ka mums ir jāstrādā kopā ļoti intensīvi, lai rastu risinājums, kas eh, pēc tam arī tiks atbalstīt. Es esmu bavārietis un eh, mūsu kalni mums ir viss, visi kalnu, teiksim, augstumi, un es varu teikt, ka līdzšinējā programma lauksaimniecības atbalstam apgabalos, kuros ir nelabvēlīgi dabas apstākļi, bija ļoti svētīga ar maz papildus slogu, ko tā radīja nodokļu maksātājiem. Tā radīja iespēju zemniekiem palikt šādos reģionos, kuros e, pretējā gadījumā būtu ļoti sarežģīti kaut kādu ekonomisko dzīvotspēju nodrošināt. Tad jums jārada vienkāršai sistēmai, un tas nevar, nedrīkst būt tā, ka taisnīguma vārdā mums beigās būs sistēma, kas ir vairs tikai un vienīgi birokrātiski. Mums jāstrādā pie tā, lai būtu tāda sistēma, piemēram, es varētu iedomāties tādu simtu punktu sistēmu, kurā tiek ņemt vērā kritēriju, ja 100 punkti, tad ir 100% maksājumi, ja 20%, 20%. Katrā ziņā mērķim ir jābūt tādam, lai visā Eiropā joprojām lauksaimniecība eksistētu, un es domāju, mums visiem jābūt tai, tajā ieinteresētiem ka ar ES e, finansējumu un e, dalībvalsts līdzfinansējumu mēs rodam veidu, kā nodrošināt, ka lauksaimniecība turpina pastāvēt šādos reģionos, kuros ir grūti saimniekot, īpaši arī apstākļos, ka konkurence kļūst tikai vēl asāka nākotnē. Paldies, Albert! E, Smita kungam tiek dots vārds. Paldies priekšsēd, sākšu ar atvainošanos, ka par vēlu ierados. Diskusija jau bija sāksies. Diemžēl šajā ēkā ir tā, ka mums bieži jāatrodas divās vietās vienlaicīgi. Tādēļ es ierados tikai komisijas prezentācijas vidu. Uh, Bet tomēr šī tēma ir tāda, kurai mēs esam ļoti uzmanīgi sekojuši, īpaši šī režīma ieviesināšanai. Esmu skots, mums ir kalni, sals un mazadzīvot reģionu, un visur ir lauksaimniecība. Tādēļ mēs ļoti rūpīgi sekojam situācijai, un man patīk uh, eh, referentu pieeja šiem jautājumiem, īpaši attiecībā uz šīs komitejas viedokli. Bet es gribētu arī uh, pieslēgties bažām par socioekoloģisko kritēriju izslēgšanai no šī, e, šīs pakotnes. E, jo tieši šīs, e, šī taču ir, šī ir programma, kas ir socioekonomiski orientēta. Mēs vēlamies tieši nodrošināt to, ka uh, tiek saglabāta uh, pārtiks ražošanas infrastruktūra īpaši mazapdzīvotos reģionos. Uh, bet uh, atcerēsimies, ka mēs negribam visu šo politikas jomu mm, kājām gaisā pagriezt. Šī uh, programma ir strādājusi ļoti veiksmīgi, tā ir uh, guvusi plašu atzinību, un ja mēs tagad gribam reformēt šo programmu, tad tādēļ būsim godīgi, ka tādēļ, ka daži dalībvalsts ir izmantojuši šo mehānismu neliederīgi tādiem mēķiem, kur drīzāk citādi būtu jāstrādā. Tātad šī programma ir domāta jomām, kurās ir e, problēmas, e, kurās daba rada šķēršļus e, lauksaimniecībai, un e, tā tam arī jāpaliek nākotnē. E, tā ir mūsu galvenā prioritāte, un tādai tai vajadzētu būt arī nākotnē. Paldies! Paldies, Smitkungs, Žozebo Vēkungam vārds. Jā, es domāju, ka šis ir nozīmīgs brīdis un ļoti nozīmīgs, un mums vajadzētu atkārtot diskutēt par šiem jautājumiem. Šodien mēs eh, redzam, ka daudzām lauksaimniecības ražotnēm šī uh, palīdzība to vērtē kā papildu ienākumu, un jebkuru zonu uh, izmaiņu jautājumu izmaina to cilvēku skaitu, kādi var saņemt šo palīdzību kas pieņems lēmumu samazināt šīs zonas un paskaidrot. Brīdī, kad ir krīze, praktiski jārīkojas ir loģiski. Un par šo jautājumu runājot, es domāju, ka vēl ir viens jautājums, kas nav ievērots jaunās zonas, kur lauksaimniecības praksa ir nesen radusies, piemēram, tā intensifikācija, kāda ir dažādās zonās, kur uh, um, bija ūdens trūkums un tagad ir uh, iespējama ražošana tās, kurā ir apūdiņošana un tās, kurās, piemēram, tiek uh, mm, uh audzēta uh, kukurūza, un šīs zonas pat laban ir tādas ārkārtīgi trauslas, jo uh, dabas apstākļi neatļauj šīs kultūras audzēšanu. Mums jānodrošina tas, lai palīdzība dažādām zonām tiktu saistīta ar lauksaimniecības prakses noteikumiem, tādas prakses noteikumiem, kas respektētu augsnes kritērijas, augsnes un bioklimatiskos noteikumus. Uh, tai ir jābūt saistībai, um, nu, un tai jābūt cieši saistītai arī ar to, ka palīdzība tiek sniegt noteiktām zonām. Paldies! Bene, adesso chiudono, chiude gli interventi Luis Capola Santos. Paldies. Paldies, Capola Santos, kungs nākamais. Menta hora para iniciar um debate de grande profundidade, mas o tema que aqui nos é tra trazido. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uzskatu, ka e, šās pēcpusdienas tēma ir pelnījusi ārkārtīgi lielu uzmanību, jo patreizajā sistēmā eksistē divi veidi. E, tiešo maksājumu sistēma, kas ir domāta lauksaimnieciski labvēlīgām teritorijām un balstīta uz vēsturiskiem kritērijiem, un tā ir domāta auglīgām teritorijām, un ir lauksaimnieciski mazāk labvēlīgie apgabali, kuri patiesībā vairāk naudas saņem par to, jo zem ir neauglīgāka. Es uzskatu, ka sistēmai, tātad otrās palīdzības sistēmai, ir jābūt daudz ambiciozākai. Mēs šeit runājam par pilnīgi jaunu lauksaimniecības politikas modeli, un eh, mēs runājam arī par kopējās lauksaimniecības politikas pārskatīšanu. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka turpmākās debatas galvenokārt koncentrēsies nevis uz to modeli un tā paturēšanu, kāds tas ir šobrīd, bet gan uz šo pārskatīto modeli, kas stāsies spēkā. Un eh, es uzskatu, ka šis ir ārkārtīgi labs pētījums un labs pierādījums tam, ka mums ir jāizmanto patreiz iegūtie dati, lai izveidotu jaunu modeli tādu modeli, kas balstītos uz pilnīgi skaidriem kritērijiem, skaidriem indikatoriem, uz tādiem kritērijiem, kas balstītos uz mazāk labvēlīgajām lauksaimniecības teritorijām. Katrā ziņā mums vajadzētu daudz plašāk diskutēt par jauno modeli un nevis par veco. Un nevis tikai piņķerēties ar to modeli, kas mums darbojas šobrīd. Vēlētos pateikties komisijai un referentam par viņu sniegto pamatojumu diskusijās, bet uzskatu, ka mums par to ir jādiskutē daudz dziļāk. Grazie, Luis. Adesso chiesto... Paldies Luisam, turpina priekšsēdes. Un tagad Hofmanas kundzei dod vārdu lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es e, mēģināšu atbildēt pavisam īsi uz tiem jautājumiem, kur šeit uzdev deputāti. Vispirms vēlētos pateikt to, ka neskatoties uz to, ka šajā procesā mēs runājam par tā saucamajām ne visvairāk nelabvēlīgajiem apgabaliem. Tātad mēs nerunājam par kalnu teritorijām un īpaši nelabvēlīgām teritorijām. Taču tas nenozīmē, ka atbalsts šīm divām manis pieminētajām teritorijām tiks pārtraukts. Mēs vienkārši pārskatām zonējumu, bet tas attiecās tikai uz tā saucamajām vidus nelabvēlīgu apgabalu zonām. Tas ir saistīts tieši ar revīzijas palātas ideju. Uh, bet runa neiet par kalnu teritorijām un īpašām teritorijām, piemēram, salām un citām teritorijām. Tātad šo teritoriju zonējums netiek pārskatīts, jo tur kritēriji ir daudz homogēnāki un, teiksim, skaidrāki. Tātad par šīm teritorijām mēs nerunājam. Kalnu teritorijas ir adekvāti definētas, tām ir objektīvi kritēriji, un tā tālāk. Mēs runājam tikai par citiem mazāk labvēlīgo teritoriju variantiem, par socioekonomiskajiem apstākļiem. Lauksaimniecības teritorija sociāla-ekonomiskā situācija ir viens no galvenajiem bažu avotiem, kā arī viens no galvenajiem lauku attīstības mērķiem. Kā jūs ziniet, lauku attīstības ietvaros ir apmēram 40 dažādi pasākumi, ko varētu piemērot lauku teritorijām, un lielākā daļa no šiem pasākumiem ir tieši socioekonomiskas dabas. Taču mēs uzskatām, ka pasākumi un instrumenti, kas tiek piemēroti mazāk labvēlīgajiem apgabaliem, Tie nav instrumenti, kuri var cīnīties pret iedzīvotāju aizplūšanu no šīm mazāk labvēlīgajām lauku teritorijām. Tāpēc mēs uzskatām, ka atbalsts tiem lauksaimniekiem, kuri vēlas palikt un strādāt tā saucamajos apgabalos ar nelabvēlīgiem dabas apstākļiem, tas ir viens no mērķiem. Mūsu mērķis ir saglabāt lauksaimniecības aktivitātes šajās nelabvēlīgajās teritorijās un mēģināt atmaksāt lauksaimniekiem tos zudums, kas rodas no šīs neefektīvās lauksaimniecības. Bet eksistē arī citi instrumenti, kā nodrošināt šo teritoriju dzīvot spēju. Mums nepieciešams infrastruktūras, mums ir nepieciešams nodrošināt nodarbinātības iespējas, ir nepieciešams palīdzēt gan jauniešiem, gan vecāku gadagājumu cilvēkiem dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, lai visi neaizbraukt uz pilsētām un neatstātu šīs teritorijas taču mums ir jāizmanto mazāk labvēlīgo apgabalu atbalsta instrumenti, mēs turpināsim darbu, ir nepieciešams palīdzēt tiem, kur vēlas turpināt lauksaimnieciskās aktivitātes šajās teritorijās. No socioekonomiskā viedokļa skatoties, mums ir jāiet ārpus šī pasākuma, ārpus šī instrumenta ietvariem. Mums ir jārada jaunas darba vietas, mums ir jāmēģina domāt savādāk, mums ir jādara viss iespējamais, lai reģions būtu pilnvērtīgi dzīvotspējīgs. E, kā jūs jūtiet, e, šeit ir samērā tehniskas e, dabas diskurss, mēs runājam par samērā tehniskas dabas institūtiem, bet Kā jau teicu, komisijas galvenais nolūks ir izveidot vienkāršotu sistēmu. Tādu sistēmu, kas būtu vienkārša, pārskatāma, bet eh, realitāte ir tāda, ka mums ir nepieciešams to pieregulēt un eh, būs nepieciešams izmantot indikātors un kritērijus konkrētām teritorijām, tie var nedaudz atšķirties. Tātad mēs balstamies uz biofizikālajiem datiem. Tas ir ļoti labs izējas punkts, bet, kā jau teicu, mums no šiem kritēriju kopuma ir jāizņem tās teritorijas, kuro, kurām vairs netiek piemērots mazāk labvēlīgo apgabalu status. Mēs uzskatām, ka ir vesela e, virkne reģionu, kuros varbūt eh, mazāk labvēlīgie apstākļi jau ir izmainījušies, bet ir tādi reģioni, kuros joprojām ir nelabvēlīgi apstākļi, kuros ir lauksaimnieki, kuriem ir grūti turpināt lauksaimniecisko darbību, bet iespējams to var nedaudz pamanīt. Dabas apstākļi nemainās, bet ir iespējams piemērot tādas lauksaimnieciskās kultūras, kuras tur aug labāk nekā citas. Nākamais jautājums par kritēriju kumulēšanos. Vēlētos pateikt no komisijas puses, ka mums e, ir paredzēta trīs dažādas grūtības pakāpju savietošana kopā reģionā, un ja reģionā ir visi trīs, kritē, trīs kritēriji, tad uh, teritorija tiek uzskatīta par mazāk labvēlīgu. Līdz ar to ne, var būt situācija, kurā tikai viens no kritērijiem nepārklāja visu grūtību jomu. Varbūt, ka būs nepieciešami trīs, jo katrā ziņā ir grūti ir varbūt iespējams eh, apgalvot, ka pēc viena kritērija mums mazāk labvēlīgais status ir 40% apmaņā, apmērā saskaņā ar otru kritēriju 30% un tādajādi 100% savācās pa trīs kritērijiem kopā. Tāda ir situācija patreiz. Diskusijas turpinās, dalību valsts procesā ir iesaistītas un mēs vēlamies sadarboties arī ar jums, lai atbildētu uz vēl neatbildētajiem un neskaidrajiem jautājumiem. Iespējams, ka mums būs nepieciešams tālāk attīstīt uh, dažādas pārbaudas mehānismus saskaņā kopā ar dalību valstīm. Labi, paldies visiem tiem, kas uzstājās. Arī es eh, vēlos pateikties komisijas pārstāvjiem, pārstāvēm par ļoti uh, apjomīgo stāstījumu un vēlu Dorfmanu kungam veiksmi. Šodienas sēde ir slēgta, rīt tiksimies pulksnes 10.